pieeja. Šodien esam pārliecināti, ka līdzīga pieeja, arī līdzīga problēma varētu rasties nākamgad. Par šiem dokumentiem mēs balsosim rīt. Pārējām tagad pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas, te, tiesību aktu kopums par jautājumiem, kas saistīti ar lidostām. Šeit runa ir par trim ziņojumiem. Artūra Zasādas ziņojums apkalpošanas uz zemes pakalpojumu Eiropas Savienības lidostās. Otrs ziņojums ir Uģies kungu ziņojums laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās. Un visbeidzot trešais ziņojums ir Jorga Laikfrīda rokas rakstīts, un tas saucas ar troksni saistītu eksploatācijas ierobežojumu ieviešanu Eiropas Savienības lidostās. Vispirms došu vārdu visiem referentiem. Zasādas kungs būs pirmais. Četras minūtes jūsu rīcībā. Šanovni panie prevodničonci, šanovni panie komisāžu. Priekšsēdētāji komisāri, dargie kolēģi. Sākumā es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem, ēnu referentiem par tām ilgajām sanāksmēm, kuru laikā uh, mēs apspriedām un izstrādājām daudzus kompromisus. Šodien mēs esam balsošanas priekšvakarā par regulu, kas attiec uz apkalpošanu uz zemes pakalpojumiem. Mērķis nav liberalizēt apkalpošanas uz zemes pakalpojumus. Galvenais šī dokumenta mērķis ir sagatavot Eiropas uz zemesniegto pakalpojumu jomu palielināt konkurētspējas līmeni globālā dimensijā. Mēs visi atceramies, kā mēs pirms diviem gadiem atgriezāmies mājās uz Ziemassvētkiem. Daudz no mums iesprūd lidostās. Kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka trūka atledošanas. Uh, šķidrumu lidmašīnām. Nevis tāpēc, ka lidostas būtu aizmirsušas, bet tāpēc, ka šīs kompānijas, kas sniedz uz zemes pakalpojums, nebija sagatavojušās ziemas apstākļiem. Eiropas parlamentā mēs pirmo reizi Eiropas Savienības likumdošanas vēsturē ierosinājām noteikt obligātos kvalitātes standartus apkalpošanai uz zemes, tā skaitā minimālo daudzumu, cik lielam būtu jābūt, cik daudz lidostā uz vietas ir jātur šis te atlidošanas šķidrums. Daudz zin, ka cilvēkiem nāks gaidīt uh, ilgi, lai uh, viņi pieraģistrētos lidojumam vai arī, lai saņemtu bagāžu, ja bagāžu vispār atnāk. Mēs zinām, ka tas uh, ka šī situācija ir uzlabosies pēc tam, kad tika mm, noteikts attiecīgas obligātās normas, un ceram, ka situācija nākotnē arī uzlabosies. Gaidot šo te apstiprinājumu, ja tāds būs, tad, piemēram, Francijas kompānijai nebūs nekādu šķēršļu, lai sniegtu pakalpojumus Vācijā, kas vēl tiks ierosināts. Vai, piemēram, būs ierosināts jauna veida procedūras, kādā veidā veikt šo iepirkumu par šādu pakalpojumu sniegšanu. Galvenais jautājums šeit ir tirgus atvēršana vairākos līmeņos, bet es to nesauktu par liberalizāciju, bet gan par ļoti konservatīvas un konservatīvu un piesardzīgu tirgus atvēršanu, jo vai mēs varam runāt par šādas nozars liberalizāciju, ja lielākās lidostas ie, ierosina ieviest eh, tikai vienu papildus pakalpojumu sniedzēju apkalpošanai uz zemes. Un tas ir situācijā, kad, kas attiecas uz 19% lidostu. Tur ir runa, ka ir nevis trīs vai četras kompānijas, bet pat astoņas kompānijas. Ļoti bieži mēs dzird šādus te argumentus, ka pakalpojumu kvalitāte samazināsies, drošības līmenis samazināsies, bet tā nav taisnība. Mēs iekļaujam priekšlikumu par obligātajiem kvalitātes standartiem, kas ir jāievēro šiem uzņēmiem, un ja tie tos neievēro, tad dalība valstis pēc lidosts lūgumu varēs noteikt sankcijas attiecīgi šiem uzņēmumiem ar finanšu, finansiālām sekām. Uh, Nākamais par darba apstākļiem. Eiropas komisijas priekšlikumā, piemēram, ir iekļauts, iekļauta prasība, ka uzņēmumu ka tā uzņēmuma darbinieki, kur kurš nav šajā te konkursā uzvarējis, arī tiek sociāli aizsargāt. Trešais arguments, ka tas e, nesīs šo negatīvu ietekmi Eiropas lidostās. Tā nav taisnība. Patiesi šī sektora liberalizācija notika 1996. gadā. Ir 11 kategorijas šeit te apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem, un e, šis tirgus e, jau pirms vairāk nekā 15 gadiem ir pilnībā liberalizēts. Bet attiecībā uz četriem pakalpojumu maksājumu veidiem, tā skaitā pasta, pasažieru apkalpošanu un vēl diviem citiem. Ir tikai ja, divi operatori un, un ne, ne vairāk uh, katrā lidostā. Lūdzu, objektīvi vērtējiet šo te dokumentu, neņemiet vērā tās lidostas, kas vēlas saglabāt monopolu attiecībā uz savām kompānijām, kas veic apkalpošanu uz zem. Te mēs runājam par vairākiem desmitiem miljonu cilvēku, kuri izmanto lidostas katru dienu. Paldies, Uģies kungam, četras minūtes, lūdzu. Komisārio. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisāra kungs, kolēģi. Tehniskās prognozes liecina, ka līdz 2013. gadam gaisa satiksmes apjoms divkāršosies. Eiropā mēs šo pieprasījumu nevarēsim apmierināt, tādēļ, ka lidostu kapacitāte ir ierobežota. Šeit mēs runājam par milzīgiem kapacitātes izaicinājumiem, milzīgas konkurences apstākļos, kas valda gaisa satiksmes tirgū. Gaisa satiksmes pieaugums būs izskaidrojams ar Āzijas, Klusā okeāna, tuvējo austrumu reģionu attīstību šajā jomā. Nav šaubu, ka Eiropa var zaudēt lielu daļu gaisa satiksmes tirgu tādēļ, ka lidostas nebūs spējīgas stāties pretī šiem izaicinājumiem. Tādēļ skaidrs, ka padome, komisija un parlaments mēģina rast kādus praktiskus risinājumus, kā efektīvāk lietot esošo lidostu kapacitāti un kā to paplašināt, lai apmierinātu pieaugušo pieprasījumu pēc gaisa satiksmes pakalpojumiem. Taču mēs zinām, ka mūsu ekonomiskās iespējas ir ierobežotas. Uh, Tāpat arī mums ir ierobežots zemes apjoms, kur var būvēt jaunas lidostas, jaunas skrejceļus, un tādēļ ir grūti atrast vienkāršus praktiskos ritinājumus. Laika nišas var piedāvāt daļu no risinājuma, jo tas ir būtisks parametrs ikvienā lidostā. Ziņojums uh, tika uh, balsots Eiropas eh, parlamenta transporta komitejā 6. novembrī. Tika plānots pārskatīt noteikumu 18.20, kā ieteica komisārs Kallas, un mēs esam nākuši klējā ar absolūtu jauninājumu, proti ar sekundāro tirgu vai ar laiku nišu otreizējo tirgu, kad var ar šīm te nišām tirgoties. Šāda pieeja ļauj gaisa pārvadātājiem pielāgot savu laika nišu portfeli viņu patiesajām vajadzībām. Mums ir jāpalīdz ieviest šīs te otrreizējais tirgus, pamatojot to uz labu juridisko pamatu. Tam ir jābūt pamatotam un likumīgam. Kā to izdarīt? Esam paredzējuši publicēt finanšu rezultātus šim te otrreizējam nišu tirgum. Daļa no peļņas noteikti ir jānovirza īpašā fondā, kurš veicinātu lidostu struktūrālo attīstību un uzlabot tos pakalpojumus, ko piedāvā lidostas. Tikai tad operatori būs patiesi konkurētspējīgi, ja mēs mm, labi definēsim lidostu koordinātoru lomu. Lidostu koordinātoriem būs uh, galvenā loma laika nišu piešķiršanā, pamatojoties uz pilnīgi neatkarīgiem un caurskatāmiem kritērijiem. Šiem koordinātoriem jābūt pilnīgi neatkarīgiem. Arī viņi jāfinansē no neatkarīgiem avotiem. Viņu, viņu darbību nedrīkst finansēt lidostu operatori vai aviosabiedrības. Mums ir nepieciešams ikgadējais pārskats, ko iesniedz katrs lidostas koordinators, un kurā viņš apraksta vispārējais situācija attiecībā uz laika nišu piešķiršanu. Bez tām nepieciešamas arī sankciju sistēmas, ko izstrādā dalībvalsts un kas ieviesīs kādu, kādu veidu disciplīnu. Domājam, ka ar šiem priekšlikumiem mēs uzlabojam komisijas piedāvājumu. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus. Viens no tiem piedāvā konsekutīvo laika nišu sistēmu. ir skaidri jāpasaka, ka tie, kas iesaistīti laika nišu piešķiršanā, ir jāiesaista ir, ir cilvēki, kuriem jāies, jābūt iesaistītiem lidos pārvaldībā, bet arī pilsoņiem jāpiedalās šajā te laikumiešu piešķiršanā. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, visiem deputātiem no manas komitejas, kas palīdzēja tapt šim ziņojumam. Paldies! Laiks Rītkungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs! Izējas pozīcija šim ziņojumam ir pamatā šāda pastāv aizdoms, ka Eiropas Savienībā pasākumu, lai aizsargātu no līdzsatiksmes izraisītā trokšņa nav, ne, nav pietiekama. Un es domāju, ka tas būtu pamats Eiropas komisijai nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas šo situāciju mainītu. Un mainījāt tādējādi, lai nodrošinātu, zinām, vienotību un lai tie, kas eh, no vienas puses uztic šiem pasākumiem, tāpēc, ka viņi cieši no trokšņa, un no otras puses uzticamība ir jāveicina arī uzņēmē vidū. Uh, Es domāju, ka pamatīdeja šajā likumā ir uh, relatīvi saprātīga. Mums bieži ir tāda situācija, kad manā skatījumā problēma saistībā ar lidojumu izraisīto troksni izpaužas ir tīpaši uh, centrāla Eiropas blīvi apdzīvotajos reģionos, un šis troksnis pieaug, un tāpēc no Eiropas komisijas puses ir nepieciešama steidzama reakcija. Uh, bet eh, šis ziņoj, ar šo ziņojumu vai šo likumu nedrīkst noteikt nekādus normas attiecībā uz augstākajām traukš, trokšņu jomām, eh, trokšņu normām. Tas ir jāregulē tikai un vien, tam ir jāregulē tikai un vienīgi to, kāda ir pasākuma, kādas varētu veikt un eh, kā to varētu tā līdzsvarot veikt, balstoties uz IKO līdzsvaroto pieeju. Uh, Ja šāda pieeja neko nedod un ja tā nav efektīva, tad eh, var īstenot tādus eh, smagākus pasākumus, tā skaitā lidojuma aizliegums, piemēram, lidojuma aizliegums naktīs. Te bija pamatā trīs jautājumi aktuāli. Pirmais jautājums, kā lidmašīnas, kas tā, tik tikko spēja izpildīt šīs, šos te trokšņu kritērijus, kā tos pamazām izņemt no aprites. Es domāju, ka vajadzētu noteikt tādu, zinām, pārējais periodu un tad lēnām pamazām uh, nomainīt šos līdaparātus pret eh, klusākiem līdaparātiem. Man liekas, tas ir saprātīgs veids. Otrs jautājums ir, kā izskatās ar deleģētajiem tiesību aktiem, ko komisija, neiesaistot Eiropas parlamentu, var izlēmt. Šeit es nebiju pilnīgi viensprāts ar Eiropas komisiju. Būtībā var teikt, ka tas, ko mēs jau nolēmām komitejā un par ko balsosim parlamentā, ir tas, ka tik līdz politiski jautājumi šādos lēmumos ir uh, iesaistīti, Eiropas parlamentam ir jālēmj un nevis komisijai ar deleģētajiem aktiem. Bet, ja ir runa par tehniskiem lēmumiem, tad to var darīt arī komisija ar deleģēto aktu palīdzību. Trešais jautājums, un tā bija tās sarežģītākā problēma, ko risināt, ir šāda. Eiropas komisija ir eh, nākus klajā ar mm, likumdošanas priekšlikumu un ierus, ierosinājusi, lai komisija varētu arī atcelt nacionālos eh, plānus eh, šeit trokšņa apkarošanā. Es domāju, ka tas nav pareizi, jo katra valsts pati ir spējīga izlemt, vai kāds trokšņa aizsardzības pasākums ir nepieciešams vai nē. Es domāju, ka no vienas puses komisija ir ka tā kā komisija rīkosies līdz šim, piemēram, vēršoties ar pārkāpumu procedūru, ir uh, pietiekama. Un mēs esam vēl parūpējušies arī par to, lai nākotnē Eiropas komisija arī tiktu labāk informēta lai tā varētu labāk sadarboties ar citām lēmumu pieņemšanas institūcijām un lai panāktu tādējādi labāku kopējo situāciju. Priekšsēdētājs gribētu arī izteikt kādu personīgu komentāru. Es esmu jau gandrīz pabeidzis savu runu. Tad, kad es sāku strādāt pie šī ziņojuma, tad es sākumā domāju, ka šīs problēmas ir nepārvaramas, bet man bija tas prieks kopā ar kolēģiem strādāt un uh, Mēs strādājām ļoti nopietni, un es gribētu viņu kolēģiem par to pateikties. Īpaši es gribētu pateikties saviem darbiniekiem, kas bija atbildīgi par šo ziņojumu, jo bez viņu lieliskā darba nebūtu bijis iespējams panākt tik labs rezultāts. Sirsnīgs paldies! Es... Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Kallas kungam, lai viņš varētu pastāstīt par komisijas viedokli. Priekšsēdētāji godējumi deputāti, dāmas un kungi. Gribētu atgādināt, kāpēc komisija nāca klajā ar tā saucamo lidotas paketi pagājušā, pagājušā gada decembrī. Kā jau es referenti pieminēju, Ir ļoti sarežģīti izbūvēt jaunas lidostas, skrejceļus, paplašināt esošās lidostas Eiropā šodien un vienlaicīgi Eiropas gaistelpa ir piesātināta, un piesātinājums var izraisīt um, lielas kavēšanās visā tīklojumā, it īpaši eh, pe, nākotnē. Tāpēc ir nepieciešams eh, nodrošināt labāku uh, lidostu kapacitātes izmantošanu. Sākšu ar apkalpošanu uz zemes. Gribētu pateikties referentam Zasēdam par ieguldīto darbu pēdējā mēneša gaitā. Šis darbs bija sarežģīts. Esmu pārliecināts, ka mēs esam sagatavojuši līdzsvarotu priekšlikumu un tas atspoguļo nepieciešamību pēc augstākas kvalitātes Eiropas lidostas, tajā pašā laikā ņemot vērā sociālo aspektu. Pārcelties. Uh, Eh, pāriet no diviem pakalpojumu sniedzējiem, eh, kā tas ir šobrīd Frankfurtas lidostā, uz trim sniedzējiem eh, citās kategorijās. Turklāt ir nepieciešams pasargāt strādājušo tiesības un arī kvalitāti. Tāpat ir dzirdēti argumenti, ka apdraudētu drošību pāriešanu no diviem uz trījiem piegādātājiem. Tas nav taisnība, jau tāda situācija ir bijusi daudzās valība valstīs, kur vismaz trīs piegādātāji piegādātāji, ja pakalpojums sniedzēji ir atļauti, un drošība nekādā veidā nav apdraudēta. E, šis ir pieteicīgs solis ceļā uz tirgus atvērtību, mēģinot nodrošinot, nodrošināt augstu kvali, e, kvali, pakalpojumu standartu kvalitāti un strādājošo sociālo drošību. Griba aicinā, atgādināt Jensen rezolūciju, kas aicināja komisiju pārskatīt esošo situāciju apkalpošanā uz zemes. Jensen ziņojumā e, tika aicināts pārskatīt minimālo pakalpojumu zemes sniedzēju skaitu. Komisija atbildēja līdzsvarotu priekšlikumu, ka situācija var tikt uzlabota un mums nevajag šo iespēju palaist garām. Un tagad es gribu pievērsties pie laika nišām, pateikties eh, par paveikto darbu Uģas kungam. Komisija atbalsta daudzus grozījumus, ko ir piedāvājis Tran komiteja. Gribu eh, izcelt eh, ļoti svarīgus sekojošos punktus. Pirmkārt, eh, otrreizējā apmācība. Tirgus mehānismi var palīdzēt nodrošināt to, ka laika nišas Eh, kas un reti ses, eh, resursi tiek izmantoti no to pārvadātāju puses, kas var tos izmantot vislabākajā pusē. Protams, mums ir jānodrošina tas, ka eh, reģionālie gaisa līnijas ir jāpasargā, tāpēc, jāizsargā. Tāpēc es gribu īpaši uzsvērt šo jautājumu, bet arī otrreizējā apma. Using slots Otrreizējais tirgus ir eh, jā, aizsargā, un to nedrīkst izmantot kā šķēsli tirgus fu funkcionēšanai. Par trokšņu līmeni runājot, es arī gribētu pateikties strānu komiteju un referentu par tam par sagatavoto ziņojumu un par ieguldīto darbu. Referents eh, bija spējis uzsākt interesantas politiskas debates. Troksnis no gaisa satiksmes rada vietēju politisko spiedienu, bet visi pasākumi, lai mazinātu trokšņa līmeni, ietekmēja kopīgo nozari troksnis eh, no gaisa satiksmes ir vietējais rai, e, jautājums. Savukārt ierobežojošie pasākumi ietekmē nozar kopumā. Un mums ir jāmeklē šis līdzsvars starp kopī eh, vispārīgiem un vietēja rakstura pasākumiem. Mēs vēlamies piedāvāt praktiskus pasākumus, lai rastu šo līdzsvaru. Un visbeidzot, Runājot par trokšņa sadaļu šajā paketē, komisija nevar pieņemt definīcijas novēlotu ieviešanu. Vēlos atgādināt referents, ka visstrokš, lielākos trokšņus flotē rada marģināli atbilstošie gaisa kuģi. Un kavējot šīs definīcijas ieviešanu, Mēs nedot iespēju nacionālām lēmējiestādēm Eiropā eh, veikt izmaksu efektīvus pasākumus. Pateicos jums un cerīgi raugos eh, uz interesantām debatēm nākotnē. Paldies, komisārkungs! Un tālāk mēs pāriesim pie runātājiem no parlamentāriem komitejām. Vispirms no nodarbinātības komitejas Tomas Mans. Finanka. Paldies, priekšsādātāji. 3000 strādājošo, kas eh, strādā Eiropas eh, Savienības lidostās, piedalījās deman demonstrācijā šo pēcpusdienu šeit Strasbūrā, viņa demonstrācijās piedalījās arī uh, Brīselē pirms dažām nedēļām un protestēja pret nozars liberalizāciju. Komisija neņēma vērā transporta komitejas nostāju un neatsauca savu priekšlikumu. Tāpat viņi ignorēja arī nodarbinātības komitejas atzinumu. Mēs uzskatām, komisāra kungs, ka Tas nozīmē radikāli tirgus atvēršanu ar aizvien jauniem uh, piedā, pakalpojumu sniedzējiem, un tas uh, izraisīs uh, cenu de, algu dempingu un sliktākus darba apstākļus. Un darbinieki, kas saprot savu darbu, kas ir kvalificēti, kas ir attiecīgi apmācīti, līdz ar to būs zaudētāji. Nodarbinātības komiteja ir ekskluzīva kompetence par uh, sociālajiem aspektiem attiecībā uz šo regulu. Šeit Eiropas komisijai apdraud uh, sociālo stāvokli. 12. pantā ir izteikts aicinājums uh, sniegt darba garantijas tiem darbiniekiem, kas uh, zaudēs darbu. Uh, ir runa par konkurenci 40. pantā, tad 34. pantā arī izpaužas eh, tas, ka te mēs runājam par liberalizāciju. Ir nepieciešams vairākums, lai mēs varētu nosūtīt komisijas priekšlikumu atpakaļ. Plāns B ir eh, nodarbinātības komitejas cerība. Dāmas un kungi, jums ir jādomā par sociālo seju. 10 tūkstoši nodarbinātie nodarbinātiem, kas strādā lidostās, ir tiesības uz sociālo drošību un labām algām. Paldies! Köszönöm szépen, most a környezetvédelmi bizottság. Paldies priekšsēdētāju, un tagad vidskomitejas vārdā Aijels Sanders Kontlūdzu. Es priekšsēdētāji gribu atvainoties, ka nav klāt eh, mana kolēģa, bet izteikšos viņa vārdā. Un de, administrācija pārstāvju tehniskie viedokļi arī ir uzklausīti, un es domāju, ka tas palīdzēja veidot visaptvarošāku redzējumu. Tāpat arī bija piesaistīti eh, dažādas citas interesētās puses. Mēs uzklausījām interesētās personas ne tikai vietējā līmenī, bet arī e, plašākā līmenī, un lai varētu uzklausīt problēmas un meklēt risinājumus, kas ietekmē e, kādu konkrētus, kādas konkrētas vietas iedzīvotājs, un lai meklētu risinājumu. Tāpat arī mums ir jādomā par lidojumu maršrutiem, trajektorijām, plānojumiem un risinājumiem ko var piedāvāt eh, raugoties no citas perspektīvas. Tālāk par apkalpošanu uz zemes. Mums ir jāuzsver nepieciešamība paturēt sociālās eh, nodrošināšanas jautājumus un strādājušā aizsardzības jautājumus, kas ir būtiski. Paldies un tālāk. Eh, iekšējā tirgus eh, komitejas vārdā eh, Iliko Gādpēlts uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! kolēģa eh, ziņojumā ir divas problēmas. Pirmkārt, zemes ap, eh, apkalpošanas eh, pakalpojumi. Šajā sakrā ir nepieciešams ieviest jaunas vadlīnijas, lai varētu uzlabot šo pakalpojumu kvalitāti no vienas puses un no otras puses, lai uzlabotu lidostu funkcionēšanas iespējas. Mūsuprāt, var uzlabot esošo ietvaru, bet ir jāatrisina palikušie jautājumi. Pārstāvot IMCO komiteju, man šķiet, ka lai varētu eh, nodrošināt iekšējo tirgu, nav, nav pietiek, nepietiek vien ar liberalizāciju, bet jāizvairās no tā, ka tiek padziļinātas un padarītas eh, smagākas jau esošās strādojošo problēmas. Tās lidostas kur ir zinām strādājošo skaits vai kravas apgrozījums, ir jānosaka iespēja neatkarīgā veidā noteikti iespēju uzlabot strādājošo situāciju. Diemžēl šis ieteikums nav iestrādāts ziņojumā. Un, manuprāt, tas var mazināt darba drošību strādājošo izglītošanas iespējas un e, vairot nedrošo situāciju pagaidu strādājošajiem. Diemžēl es nevarēšu atbalstīt šo ziņojumu esošajā izskatā. Paldies! Un tagad mēs pāriesim pie runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmkārt, no tautas partijas Karlo Fidanca uz divām minūtēm. Mm. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Komisāra kungs, kolēģi grib pateikties Uģies kungu par viņa ieguldījumu nišu tēmas sakārtošanā. Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija daži tādi jocīgi punkti. Transporta komiteja tos ir uzlabojusi. Ir nepieciešama lielāka efektivitāte un caurskatāmība eh, laika nišu izsludināšanā un lietošanā. Tautas partija ir piedāvājusi daudz un dažādas priekšlikumus. 80 un 20 noteikums nobloķēja nišu piešķiršanu. Mēs nevēlamies pārkāpt starptautiskās saistības un ieviest jau tā sarežģītajā tirgu vēl lielākus sarežģījumus laika nišu sēriju sakārtošana, e, tāpat arī efektīvu sankciju ieviešana tiem, kas pārkāp nišu noteikums, caurskatāmāki noteikumi otrreizējiem nišu tirgumu, lai izvairītos no tā, ka e, gaisa satiksmes operatori nelietīgi izmanto nišas. Tie visi ir labi priekšlikumi. Tās, tie, tās ir labas svīras, uzlabot, kā uzlabot infrastruktūru mūsu lidostās un kā veicināt lidostu kapacitātes attīstību. Gribētu teikt kaut ko par uh, pakalpojumiem uz zemes. Mana delegācija atbalsta Zasadas kunga paveikto. Skatoties uz balsojumu rezultātiem transporta komitejā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai notiktu vēl tālākie sarunu raundi. Protams, mēs nedrīkstam izjaukt tos labos darbus, labo ies, labās iestrādes, kas jau mums ir. No nodarbinātības un sociāliem aspektiem vēl ļoti daudz, kas, ko darāms šeit ir. Bet ir jau arī ļoti labas iestrādes, ko šeit nosauca referents un ko mēs varam izmantot kā labu pamatu savai tālākajai darbībai. Paldies, Fidanses kungs! Socialistu un demokrātu grupas vārdā izteiksies Saīts Elkadrāvi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dāmas un kungi. Pirmkārt, gribu pateikties referentiem un ēnu referentiem par darbu. Viņi tiešām ir labi pastrādājuši. Taču viss vēl nav izdarīts. Mūsu priekšā ir vēl daudzi labi priekšlikumi Mums, manai politiskai grupai, ir atšķirīga pozīcija no citām politiskām grupām. Lehtrīd kungs ir panācis ļoti labu līdzsvaru jautājumā par troksni, piemēram, par minimālo harmonizāciju, lai izvarītos no trokšņa piesardzību. Šīs procedūras ir ļoti simpātiskas. No otras puses ir jāņem vērā subsidiaritātes princips. Reizēm sarunas uz vietas ir bijušas ļoti garas un sarežģītas. Tagad mēs pieņemam jaunu mehānismu, kas varētu optimizēt laika nišu piešķiršanu. Koordinatoram būs uh, lielāka loma. Uh, tā noteikšanā, lai varētu reinvestēt līdzekļus. Taču man būtu kā grupa gribētu iet tālāk. Mēs gribētu, lai garākas laika nišu sērijas būtu elastīgākas, Taču mēs uzskatām, ka solis ir spērts pareizā virzienā. Par uh, zemes pakalpojumu liberalizāciju mēs, sociālisti un demokrāti, nevaram atbalstīt ne komisijas, ne referenta nostāju liberalizācijas jautājumā. Mēs uzskatām, ka uh, E, pārāk liels uzsvars tiek likts uz pakalpojumu sašaurināšanu un uzņēmumu skaita palielināšanu, kas jāiesaista šo pakalpojumu sniegšanā. Es nedomāju, ka mums jāiejaucās šādā jautājumā. Jautājums visvairāk ir par kvalitāti, nevis par liberalizāciju. Cik kvalitatīvi ir šie pakalpojumi sniedzēji? Ir mazi, mazas lidostas, kurās ir tikai pāris šo te pakalpojumu sniedzēju un kas ļoti labi darbojas, bet ir liels lidostas, kur pilnīgs hauss. Es Mēs prasīsim šīs konkrētās normas noraidīšanu rīt balsojumā. Taču varbūt mēs varētu turpināt sarunas pamatoties uz mūsu noteikumiem un priekšlikumiem. Mēs domājam, ka patreiz spēkā sošie noteikumi, protams, nav perfekti, bet priekšlikums šajā jautājumā nesniedz pietiekam tālu, un tādēļ mēs balsosim pret to. Lielas paldies vēl kadrāvi kungam. Tagad Aldi politiskās grupas vārdā uz, uzstāsies Volfs Klīns. Mikro, please. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. <laughs> Uh, Komisārkungs, dargie, dargie kolēģi, jau šodien dalību valstīm ir iespējas pašām izlēmt, cik tālu tās uh, vēlas liberalizēt eh, lidostās eh, pakalpojumu sniegšanu uz zemes. Daudz eh, dalību valsts to ir izmantojuši lielā mērā, citas mazāk. Komisija tagad vēlas ar šo te direktīvu šīs, iz, šīs atšķirības mazināt un ar uh, tā cer, ka uzlabosies kvalitāte, efektivitāte un līdz ar to situācija ceļotājiem. Tas jau viss ir labi. Referents iet vēl tālāk, un viņš vēlas, lai būtu radikāla liberalizācija. Es eh, kā liberālis eh, to atbalstu, bet es domāju, ka te ir jāpanāk noteikti mērķi. Pirmkārt, es nezinu, vai. Uh, tas, cik ir šo pakalpojumu sniedzēju uz zemes, eh, nosaka kvalitāti. Es domāju, ka drīzāk to nosaka tas, cik kvalificēti ir šo pakalpojumu sniedzēju darbinieki un cik viņi ir labi apmācīti. Šeit es saskatu problēma, un tāpēc es nedomāju, ka akli paaugstinot pakalpojumu sniedzēju skaitu mums izdosies panākt šo rezultātu. Es varu sadzīvot ar nedaudz ierobežoto liberalizāciju, kā komisija to ierosina, bet ar priekšnoteikumu, ka dalības valstis ir pēdējie, kas izlēmj un proti ņem vērā specifiskos dalībvalsts apstākļus. Es zinu, ka ir dažādas lidos, dažādi lielumi lidos, tas es zinu, ka manā, lido, manā pilsētā Frankfurtē satiksmes uh, intensitāte ir pieaugusi un tāpēc ir arī jauns prasības pēc pakalpojumiem, bet ir jāņem vērā dalībvalstu vajadzības un dalībvalstīm ir jābūt noteicošajām. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! jāsaka, kā ir. Ka... Ir pacelt zilā kārtīte, vai vēl pieņem? Ansver, yes, Fandālen urat ilati asu. Vai jūs lūdzu atbildēsiet, Vandālēna kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu? Priekšsēdētāji. Vai jūs vēlaties slēgt durvis tālākai attīstībai un nedot iespēju tālāk attīstīties? Es, jūs sacījāt, ka jūs ar šādiem pasākumiem nepanāksiet mērķi, un mērķis ir liberalizācija. Es domāju, ka ar nodarbinātības komitejas un referenta priekšlikumu mēs izdarām tieši to, kas eh, šeit ir paredzēts, un proti, ka mēs tā pavisam korekti un saprātīgi uh, uzsākam liberalizāciju bez jebkādas kārošanas, tāpēc es vispār nesaprotu, kāpēc jūs esat pret to. Varbūt jūs varētu to paskaidrot. Jā, par kāru pavisam noteikti nevar runāt. Tas, ko es sacīju, liberalizācijas mērķim ir jātuvinās mērēn. Mums ir jāraugās, lai pilnībā tiktu ņemtas vērā lidostas eh, īpatnības, jo viss lidosts nav vienāds. Piemēram, Frankfurtē es saprotu, ka mums tagad ir lielāka satiksme, mums ir jauns eh, skrejceļš, bet pats termināls, jauns termināls netiek būvēts, un tāpēc, no š, tāpēc es nevaru pateikt, ka jāliberalizē tā, kā to priekš, kā referents ir teicis, un ka tādā veidā būtu uh, Uh, jāpalielina pakalpojums niedzējas skaits. Es domāju, ka ir jārīkojas ar mēru un uh, ir jācer, ka būs nodrošināta kvalifikācija un attiecīgi darba nosacījumi, lai mēs tik tiešām varētu nodrošināt atbilstīgu kvalitāti. Paldies! Zasada urat illeti a szó. Paldies, došu vārdu Zasadas kungam. Jā, man ir jautājums Klinca kungam. Ko jūs domājat, sakot, radikāla liberalizācija? Kāpēc liberalizācija? Es saprotu, ka jūsu lidost ir Frankfurts lidost, un tik tiešām tā ir, ka tur ir tikai divi operatori. Uh, un viens veic 85% no visiem pakalpojumiem, un otrs tikai 15%. Savā dokumentā, savā grozījumā es esmu ierosinājis trīs. Līdz ar to palielinājums ir no diviem pakalpojumu sniedzējiem uz trīs. Te nav 100% palielinājums, bet pat palielinājums par 50%, runājot par sociāliem jautājumiem. Es domāju, ka mēs visi esam bijuši atsliecinieki tam, kā vairāk tūkstoši arotbiedrību darbinieki protestēja parlamenta priekšā. Uh, Es ar viņiem tikos pēc šīs demonstrācijas, un ziniet, ko viņi mums, man sacīja? Viņi vēlas, lai šīs dokuments tik nosūtīts atpakaļ transporta komitejai. Jums ir pusminūte laika atbildēt uz zilās kartītes jautājumu. Jā, es domāju, ka pēdējais, ko man nav jāatbild uz komentāru, ko izteica Sāds Kungs, jo tas bija komentārs, nevis jautājums. Es domāju, ka būtu labi, ja mēs dalību valstīm dotu iespēju rīkoties un reaģēt uz situāciju, balstoties uz savu likumdošanu. Es varu atkārtot tikai to, ko es jau teicu. Uh, Kamēr vien vietējie apstākļi ir tādi, lai ja viens vai divi pakalpojums sniedzēji vairs nespēja izpildīt šos te pakalpojumu apjomu, mums nevajadzētu te kaut ko domāt klātu, jāatstāja dalību valstu ziņā izlēmt to, kad, ir pienācis, kad būs pienācis īstais brīdis darīt kaut ko vairāk un rīkoties. Un tāds ir arī mans viedoklis. Paldies! Vandālenkungs. kungs. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde. Priekšsēdētāji, tas, kas notika, ir problēma, piemēram, Frankfurtē, un tāpēc liberāļi Klīnce kungs traucē tam, ka tiek panākts progress Eiropā, Tas ir tas, ko jūs darat. Jūs paņemat kādu specifisku problēmu un jūs to piedēvējat visai Eiropai. Nu, vajadzēja darīt savādāk, piemēram, ar grozījumu, ar minimālām algām. Ja jūs eh, noteikti minimālās algas Vācijā, tad viss problēma tā nebūtu un visi tie mērenie soļi, kādus spēr referents. Nu, mēs to varējām atbalstīt ar liberāļu atbalstu un tagad liberāļi dodas paši savā virzienā. Lūdzu, dodiet atbildi. Ja nu, man ir godīgi jāsaka, es jūs, dārgais kolēģi, nesaprotu. Es taču neteicu, ka Frankfurt, pēc Frankfurtas mēra tagad jāmēra viss lidosts. Es saku tikai to, ka dalību valstīm ir jābūt tiesība, tiesīgām izlēmt par katru lidostu. Uh, Ja citi saka, ka mums ir uh, tāda situācija, ka mēs varam uh, divkāršot pakalpojumu sniedzēju skaitu, tad viņiem tas ir arī jādara. Mums nevajadzētu likt kaut kādus šķēršļus. Paldies! Paldies, Gāler kungs, un tas būs pēdējais zilās kartīts jautājums. Mikrofons nav ieslēgts. Kolēģi Van Dālenkungs, vai jūs esat informēts par to, ka saskaņā ar pašreizējo likumdošanu var liberalizēt pilnīgi visu, kas pastāv jau tagad? Es atvainojos, Gāvērkungs, saka priekšsēdētājs. Zilās kartītes jautājumu var uzdot tikai runātājam, nevis eh, tam deputātam, kurš ir uzdevis zilās kartītes jautājumu pats. Tāda nu ir noteikuma, bet jebkurā gadījumā paldies par izrādīto aktivitāti. Paldies kolēģiem! paldies arī runātājiem par gatavību sniegt atbildes. Un tagad mēs turpināsim. Došu vārdu Evai Lichtenbergerei. Lūdzu. Paldies, darbie kolēģi. No nu, tik optimāla priekšlikuma ir grūti kaut ko labu atlasīt, tāpēc es gribētu teikt paldies eh, referentiem par to, ka viņiem tas ir izdevies runāt par apkalpošanu uz zemes. Priekšlikums padom, eh, komitejā tika noraidīts, tāpēc, ka tur var ļoti maz pozitīvi sagaidīt sociālais dempings, sliktāka darba apstākļi, mazāk, ma zemāks iz, apmācības līmenis, un tas viss ar solījumu, ka cenas samazināsies, bet to uz pasažie, pasažieriem diez vai tas nāks par labu. Runājot par liberalizācijas soli, manuprāt, tas ir pilnīgi lieks. Man traucēja tas, ka komisija ir eh, lobējusi transporta komitejā, lai panāk, ka šis priekšlikums tiek atbalstīts. Manā skatījumā ir jārespektē pieņemtais lēmums un uh, runājot par trokšņu ierobežošanu. Pasaules vidas organizācija jau sen ir pierādījusi, cik kaitējoša ietekme uz cilvēku ir troksnim un trokšņa piesārņojumi tīpaši naktī. Tas slikti ietekmē gan veselību, gan dzīves kvalitāti cilvēkiem, kas dzīvo pie lidostām. Tā vietā, lai radītu labāks apstākļus, lai domātu par eh, tehnoloģiskām inovācijām, tā vietā komisija dar ko citu. Tā vēlas iejaukties reģionālajos regulējumos, eh, tad, ja kāds konkurences dalībnieks redz, ka viņam vairs nav kaut kur priekšrocības. Es domāju, ka tas ir ļoti slikti, vēl sliktāku tēlu Eiropas Savienība sev nevarētu radīt iedzīvotāju acīs. Ja šis eh, teikums netiks izvītrots ar balsojumu rītdien, tad mēs zaļie nevarēsim atbalstīt šo procesu, jo šādas ierobežojumus īstenot šobrīd ir ļoti grūti, un tad, ja komisija nāks un to visu atcels, tad manā skatījumā tas nav pārdomāts risinājums, un uh, to, to te drīzāk ir uh, saskatām uh, lobbyistu nodomi lidostās. Paldies! Paldies! Vandālinkungs grib jums uzdot jautājumu. Vai jūs atbildēsiet, Lichtenbergers kundze? Jā, ļoti labi. Vandālen kungs, pusminūte jūs rīcībā jautājumu uzdošanai. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tiešām abrīnojam, ka Lichtenbergeras kundze šķiet pavisam apjukusi. Es citēšu viņu. Viņa saka, no suboptimāla priekšlikuma neko labu nevarot uh, labu izvilkt, bet mums tagad ir uh, viss tāds eh, neoptimālākais priekšlikums, kāds vien ir iespējams. Eh, daļā Eiropas ir eiro, citur nav, un mēs mēģinam kaut kādā veidā to visus noregulēt. Es domāju, ka šis ziņojums jāsūt. Jūs sakat, ka ziņojums jāsūt atpakaļ uz transporta komiteju un jāpārstrādā. Jūs slēpjaties aiz tāda priekšlikuma. <laughs> Sirsnīgs paldies! Es gan nesaklausīju jautājumu. Jūs vēlties, lai jautājums par eiro tiktu sūtīts atpakaļ uz komiteju vai šī te lidost pakotni? Ja jūs man neuzdodat jautājumu, tad es, man ir grūti uz to atbildēt. Es jums varu teikt tikai vienu. Es šo te orientā, orientēšanos pēc uh, ekonomiskajām veiksmēm un uh, liberalizāciju jau no sākta gala uzskatīja par nepareizu. Priekšlikumam ir jābūt līdzsvarotam, un tāds tas nebija, un tāpēc es to uzskatu par sliktu priekšlikumu. Nē. Pelcis kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties par šīm aktīvajām debatēm, taču gribu aicināt priekšsēdētāju nedot vārdu visiem deputātiem, kas grib uzdot jautājumu, paceļot zilo kartu. Visus šos jautājumus varēja uzdot komitejas sēdē. Tagad tas tikai kavē mūsu darbu. Paldies! Priekšsēdētāji, ja es pareizi saprotu, jūs kritizējat manu sēdes vadīšanas stilu, un uz to jūs nesat tiesīga. The right of point of order, but please. Vandālinkungs, ja jūs gribat izteikties par procedūru, varat to darīt. Jā, par procedūru atbildēšu šai kundzei, kas tikko izteicās. Es biju ēnu referents šajā jautājumā par apkalpošanu uz zemes, un es transporta komitejā esmu darījis visu, lai plenārsēdē nebūtu šīs debats, kāds mums tagad ir. Tad lūdzu neiebilstiet pret to, ka es paceļu zilo karti. Šī ir demokrātiski iestāde, es gribu izmantot savas demokrātiskās tiesības uzdot plenārsēdē jautājumus. Tieši to pašu esmu darījis arī transporta komitejā komitejā. Jūs man to nevarat liekt. Eh, Jā. Man šķiet, ka jums taisnība, Vandālina kungs, saka priekšsādātājs. Un vispār priekšsādātājs šeit nosaka to, vai tiks izsaukti tie, kas paceļ zilās kartas un kas grib uzdot jautājumu, vai nē. Tagad pāriesim pie EKR pārstāvis Žaklīns Fosters, kas izteiks savu viedokli par šiem ziņojumiem. Paldies priekšsādātājai! Sirsnīgs paldies visiem referentiem, kas patiešām ir lieliski pastrādājuši. Iesākumā gribu komentēt Zasadas kunga ziņojumu pār pakalpojumiem uz zemes. Briti konservatīvie vēsturiski vienmēr atbalstījuši liberalizāciju. Mūsu pieredze apvienotajā karalistē ar zemes pakalpojumiem bijis ļoti veiksmīgi daudz gadu garumā. Mums nav jābaidās no konkurences. Un tomēr skaidrs, ka ir jautājumi, kas skars dažus no kolēģiem šeit. Bet mm, mēs neatbalstīsim tomēr šo ziņojumu dažu citu iemeslu dēļ. Mums ir bažas dažās jomās. Pirmkārt, mēs, nepiek, mēs piekrītam, ka jebkuram uzņēmumam, kas darbojas lidostā, jādarbojas pēc augstiem standartiem. Taču mums ir ļoti garš saraksts ar minimāliem kvalitātes parametriem, kas ir pārāk sīki aprakstīti un vairums no tiem izraisīs papildus izmaksas un ir lieki. Otrkārt, mūs satrauc uh, eh, Empel komitejas prasības par uh, līgums slēdzējiem, apakšlīguma slēdzējiem, kuriem būtu jāpieņem darbā iepriekšējā uzņēmuma darbinieki, kas nav saņēmuši konkursu kārtībā šīs tiesības sniegt pakalpojumus. Un te nu mēs nonākam tālāk pie laika nišām. Un šeit es runāju kā EKR pārstāvi. Pirms desmit gadiem es nodarbojos ar laika nišu jautājumiem. Tas bija toreiz sarežģīti un šoreiz atkal. Vairāk kārt esmu prasījis komisijai, lai parāda man piemērus, kur patreizējos tiesību aktu ietvaros ir bijuši laiknišu pārkāpumu laiknišu piešķiršanā. Man nav sniegta atbilde. E, protams, ka lidostu kapacitāte ir ierobežota, taču mums ir ļoti skaidrs, kas būtu jādara. Ir jāuzbūvē jaunas, jauni skrejceļi. Hīzrovā ir ļoti laba laiknišu piešķiršanas sistēma, kas labi darbojas. Viens procents nišu it kā jātirgo par naudu. Mm. Mēs uzskatām, ka nišas ir uh, pārdodama prece, kura nodrošina uzņēmumiem ieņēmums. Es uh, domāju, ka uh, Eh, var būt tādi gadījumi, ka vietējie noteikumi var tikt eh, koriģēti, un laika nišu koordinators var piešķirt, kāda ir labākā pie priekšsēdētā. Man rīcībā ir trīs minūtes, tā kā es vēl varu pabeigt savu runu, saka Fosters kundze. Un visbeidzot, manuprāt, patreiz spēkā esošais noteikums 80-20 ir ļoti labs. Uh, Mēs eh, domājam, ka tas ir labi darbojies, un laikanišas, neizlietotās laikanišas tiek atņemtas, laikanišas sērijas ļoti labi noteikts, un tad mēs pārējām tālāk pie ziņojuma par troksni. Troksnis vienmēr pakļauts subsidaritātes principiem, un šis jautājums tiek izlemts uz vietas. Mēs uzskatām, ja tiks pieņemta regula, tad tas būs pārāk liels regulējums Eiropas Savienībā. Esmu gro, iesniegusi grozījumu. Ir ļoti svarīgi, lai visi pārvadātāji rīkotos saskaņā ar KO principiem. Eh, viens no mūsu jautājumiem ir par to, kā tiek interpretēti eh, tie gaisa kuģi, kas ir margināli atbilstīgi noteikumiem. Uh, Es būtu gribējis izteikties ilgāk, bet jūs man pārsteid, pārtraucāt un tādēļ es aizkavēju savu runu. Deviņus mēnešus mēs esam sprieduši par šo pakotni. Daudziem cilvēkiem nepatīk gala risinājums un viņiem ir dažādi apsvērumi. Šis ir ļoti nopietns jautājums un mēs nedrīkstam izstrādāt tādus Eiropas noteikumus, kas nostāda nu, nelabvēlīgā situācijā mūsu uzņēmumus un arī lietotājus. Es domāju, ka jautājumi par laika nišām un par troksni šie te ziņojumi jānoraida šobrīd, jo tie nav gatavi. Paldies! Fosters kundze, atvainojiet, ka pārtraucu jūs pirmīt, bet bija neskaidrības ar sarakstu. Man bija norādīts, ka jūs rīcībā ir pusotras minūtes. Atvainojiet, bet tāpēc es biju dāsams un ļāvu jums izteikties ilgāk, bet katrā ziņā Eh, atvainojiet, ka jūs pārtraucat, bet nākošais runātājs ir Sabīna Vilsa, kur izteiksies pusotru minūti. Lielas paldies, godātie kolēģi! Transporta komiteja vairāk kārt ir nodevusi komisijai atpakaļ priekšlikumu par um, apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem. Es gribētu lūgt kolēģus. Uh, sekot uh, atbildīgās komitejas uh, ierosinātajai rīcībai. Vienlaiks mēs tā kā atveram durvis, bet uh, apdraudam ceļotājus. Konkurētspējas veicināšanas nolūkā mēs nedrīkstam samazināt darba apstākļus, ceļotāju drošība un tāpat arī lidostas darbinieku drošība, gan lidostās, gan gaisā, nedrīkst tikt balstīt uz nulles tarifu. Tagad no ceļotājiem es gribētu pāriet pie iedzīvotājiem. Tieši iedzīvotāji, kas dzīvo netālu no lidostām, cieši visvairāk no tā, kas satiksme aizvien pieaug. Un tāpēc dalība valstī ņemot vērā vietējos apstākļus un ir jālem par šo situāciju vietējā līmenī. Desmitais pāns par komisijas pārbaudas tiesībām ir jānoraida. Pirmais līdzeklis ir uh, jās, jāveic uh, uz vietām, lai aizsargātu iedzīvotājs no trokšņa, kas rodas no gaisa satiksmes. Uh, neraugoties uz pēļņu. Paldies! Paldies Ilsas kundze, kura izteicās goja grupas vārdā, tāpat kā Fosteris kundze pirmīt izteicās ECR grupas vārdā. Un tagad nākošais runātājs ir Speronikungs, kurš izteiksies Eiropas brīvīs un demokrātijas grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem! Par laikanišām runājot. Jo Šis ir viens no paketes elementiem. Šīs laikas nišas nedrīkst tikt izmantotas uh, kā privilēģijas vai iegūtu tiesību paturēšanas iespējas. Eh, tās ir atverams konkurencei, dodot iespēju citiem uzņēmumiem un priekšrocības pasažieriem. Tas ir, manuprāt, būtisks arguments. Eh, otrs jautājums par trokšņiem runājot. Uh, Eh, pilnīgi skaidrs, ka lidostu tūmā esošie nedrīkst tikt pakļauti šādiem trokšņiem, pārliecīgiem trokšņiem no lidostu puses. Tomēr mm, ir jāredz, cik eh, iedzīvotāju ir izvēlējušies dzīvot lidostu tūmā, apzinoties tos traucējumus, kas būtu sagaidāmi. Paldies, Fosteris kundze vēlas uzdot jums zilās kārtītes jautājumu. Fosters kundze, lūdzu. Es gribēju uzdot Speronikungam, vai viņš tam piekrīt, kad mēs runājam par troksni lidostās, ka vaļīgie plānošanas likumi daudzās pašvaldībās, vietējās valdībās ir bijis liel, viens no galvenajiem iemesliem kāpēc cilvēki ir izvēlējušies dzīvot tuvu lidostām. Un mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz pašvaldībām, lai nodrošinātu, ka e, nedrīkst būvēt, kur vien ienāk prātā nākotnē. Sí, tanto bisogna vedere. Paldies. Kad mēs runājam par pašvaldībām, ir jāsako katrā valstī, kuras ir kompetentās lēmēja iestādes, jo ne visās valstīs šī kompetence piekrīt pašvaldībām. Atsevišķās valstīs tās ir centrālās eh, varas jautājums. Bet um, runājot par būvatļaujām un eh, pašvaldībām Šeit, protams, ir pašvaldība un pēc tam interesētā persona, kura izlēma, vai tā vēlas būvēt vai dzīvot lidostas tuvumā. Centrālā vai vietējā vāra nevienam neuzliek par pienākumu dzīvot pie lidostas. Paldies, jūs. Mēs apzināmies šo jautājumu, bet tagad pie grupām nepiedarošie deputāti Melcerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka laika Eiropas lidostām šobrīd ir smagi. Aizvien vairāk avio kompānijas, eh, ceļoties degvielas cenām un citām cenām, vairs eh, nespēja izbēgt no bankrota. Un uh, daudzas lidostas uh, zaudē avio sabiedrības, un uh, citas savukārt cieši no tā, ka tiek aizliegt nakts lidojumi Ja mēs atveram tirgu pakalpojumiem un tādējādi vēlamies panākt lielāku efektivitāti, tad ir jāšaubās par to, vai tā tas tiešām būs. Skaitļi rāda, ka liberalizācijas centieni nevienmēr nes uh, vēlamo efektu. Tad pat ja visi šie jaunie regulēju, regulējumi ne uz visām lidostām atstās vienādu iespaidu. Optimālāka laika nišu izmantošana savukārt būtu ļoti vēlams rezultāts, lai vai jaunie, jaunais regulējums tik tiešām novedīs pie labākas situācijas. Tās man joprojām liekas apšaupām. Paldies! Paldies Malcerkungam! Malcerkungs, paldies! Ir pacelta zilā kārtīte. Eh, Leikt Frīdkungam, bet Leikt Frīdkungs nav kā ref, referents man ierakstīts kā runātājs. Jums ir savs runas laiks, pareizāk sakot, kā runātājiem, bet mums eh, nevajadzētu, es domāju, jums dot iespēju izteikties eh, uz to kolēģi rēķinu, kas eh, vēl grib izteikties. Un tagad kolēģi, kuri pārstāvēs, kuri pietiekušies izteikties savā vārdā, mēs esam uzklausījuši runātājs no grupām un vispirms uz divām minūtēm Mihails Gālērs. Dēļ. Komisār... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, visa lidostu pakete eh, jums ir tāda diezgan neizdevusies. Eiropas parlaments tāpēc eh, vairāk kārt ir eh, uz to norādījis un parādījis zobus. Uh, Runājot par trokšņu līmeni, tad attiecīgās iestādes un daudz iesaistītie iedzīvotāji arī ir norādījuši, ka komisijai nevajadzētu iejaukties attiecīgajos pasākumos trokšņu ierobežošanai. Tas ir skaidrs, jā. Tās tiek, komisija tiek informēta par eksploatācijas ierobežojumiem attiecīgās iestādes var to ņemt, var ņemt vērā komisijas viedokli, bet tā, tām tas nav obligāts. Un tas ir jāpatur spēkā, kas attiec uz apkalpošanu uz zemi rītdien, tad, kad tiks apstiprināts. Uh, transporta komitejas ierosinātais negatīvais balsojums, tad uh, atsauciet to. Es domāju, ka mums ir uh, vajadzīga lielāka efektivitāte. Jūs uh, radīsiet uh, mazāk produktivitāti no darba devēja puses. Jūs neesat nesuši pierādījums tam, ka liberalizēta lidosta strādās labāk nekā lidosta, kurā ir tikai divi pakalpojums niedzēji. Jau liberalizētā daļa apkalpošanas uz zemes pakalpojums niedzēju vidū jau norāda, ka ir lejupslīdoša tendence attiecībā uz algām. Es to mēs nevēlamies. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šajā jautājumā uh, paļauties uz transporta komitejas norādēm un balsojumu, un ja ir jā. Ja, ja būs negatīvs eh, likumdošanas rezolūcijas iznākums, tad viss šī te dosjē ir jānosūta atpakaļ, un es būšu gatavs meklēt tādas priekšlikumas, kur būtu runa par to, kā celt kvalitāti. Uh, tad tur var uzlabot, ar, tā, ar to var uzlabot uh, situāciju, nevis ar piespiedu liberalizāciju, kas ir bezmērķīga. Paldies uh, uz divām pusminūtēm, Fleckenstein kungs. As a point of order, tell me which article of the rules you are quoting. Uz kuru reglamentā punktu jūs atsaucaties reglamenta jautājumu iesniegšanai? Es atsaucos uz visu reglamentu. Priekšstādātājs gribēja tikai sākojošo teikt. Jūs, protams, nevarat neko darīt, ka kolēģi ir pieteikušies uh, izteikt zilās kartītes jautājumu. Problēma ir tāda, ka ir kolēģi, kas nāk klajā ar uh, runām kā Malcerkungs un pēc tam viņi aiziet un vispār neinteresējas par diskusiju, un tāpēc es uh, negribēju gaidīt, uh, kamēr man tiek dots vārds, bet es gribēju izmantot laiku, kad kolēģis vēl šeit ir uz vietas un uzdot viņam jautājumu. Nu, tas man neizdevās, tāpēc, ka šis kolēģis jau zāli ir atstājis. Ponente, eh, reconocerá usted que no es una. Laiktrik kungs. Tas nav jautājums par reglamentu, tās, ko jūs tikko sacījāt. Bet ir jāsako reglamentam, kā pienākās. Mēs vismaz no šejienes raugoties par zilajām kartītēm runājot vai ka, e, brīvā mikrofona procedūru. Es sekoju stingrā veidā, lai E, neizmainītu to laiku, kāds ir grupu rīcībā, par labu citiem runātājiem, kuri nav paredzēti, līdz ar to nav sadalīti, kā tas e, būtu katras grupas gadījumā. Un tagad dosim vārdu Fleckensteina kungam, kuram ir divas ar pus minūtēm, lai viņš izteiktos. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Par apkalpošanu no zemes mēs runājam jau ilgu laiku, un iepriekšējiem runātājiem ir taisnība. Liberalizācija būtībā notika jau 90. gados, bet te bija fatāls sarks attiecībā uz strādājošo algām un darba apstākļiem. Runājot par to priekšlikumu, kas uz galda ir šodien, šeit ir runa par pasākumiem, kas uh, uzliek par pienākumu pieņemt vēl trešo pakalpojumu sniedzēju. Labprātīgi to neviens nedarīt. Nu, tad beigās vēl būs ceturtais pakalpojums sniedzējs, nu, bet tā tas, tā tam nevajadzētu būt. Sociāldemokrāti saka, ka bez attiecīga nodrošinājuma vai garantijām strādājošiem tas uh, nebūs īstenojams. Te tiek norādīts uz uh, tarifikāciju, uz citiem jautājumiem un uz to, ka ir jāievēro vien un tie paši priekšnosacījumi. Tas nav izpildīts. Un tāpēc mēs nevēlamies tālāku piespiedu liberalizāciju. Tā jau, tas, tas nav nekāds Vācijas Austrijas izgudrojums, bet gan Eiropas eh, transportā nodarbināto arotbiedrību secinājums. Uh, Eiropas lidostās visā Eiropas Savienībā šo pasākumu situācija ne, neuzlabosies. Es gribētu teikt vēl vienu lietu, komisāra kungs. Svētā Nikolai dienā jūs citē, ka jūs teicāt, ka jūs esat vīlies, ka aviolīnijas nav aktīvi veikušas lobēšanu. Uh, Dargie kolēģi, man šķiet, ka ļoti rēti ir tā, ka Eiropas komisijas eh, vicepriekšsēdētājs pieņem atpakaļ priekšlikumu, tāpēc, ka tas nav labs. Bet uh, norāda uz to, ka, lūk, likumdevēji nav tikuši attiecīgi pārliecināti. Jūs man nepārliecinājāt. Millers, Kovačs, Gonzāles, Mērts. Kopā ar vairāk nekā 3000 kolēģiem šodien piedalījās demonstrācijā pie parlamenta, jo viņiem ir bail, ka viņu darba apstākļi pasliktināsies. Viņi man pārliecināja, ka tas viss nerotiks tā, kā jūs mums to sakat. Paldies, Frekensteina kungs. Zasādas kungs gribēja uzdot zilās kārtītas jautājumu, bet tā kā viņš ir referents, tad var nedošu, bet Pirker kungs savukārt arī lūdzu vārdu, un, ja Flekensteina kungs jūs esat ar mieru atbildēt, tad Pirker kungs pusminūtes laikā var uzdot jums jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji Flekensteina kungs. Uh, Saturiski es eh, jūsu skatījumam pilnībā piekrītu attiecībā uz apkalpošanu uz zemes, bet jautājums ir par eh, sekām attiecībā uz jums un sociālistu un demokrātu grupu. Mans jautājums ir tāds, vai jūs rītdien pret likumdošanu eh, balsosim, balsosiet pret likumdošanas rezolūciju, tā kā tikko tik ierosināts no komitejas puses? Jautājums bija īs un precīzs. Jā, tā es arī darīšu. Nākošais runātājs uz pusotru minūti - Tremosas kungs. Uh, Kolēģi. Es vēlos uh, teikt lielu paldies kolēģiem par labo darbu. Un arī gribētu pateikties mūsu kolēģim Laiktfrīda kungam. Dargie kolēģi, ņemot vērā trokšņu jautājumu, kā es jau teicu pašā sākumā, es joprojām uzskatu, ka pāns par eh, komisijas pārbaudas tiesībām, ko ierosināja komisija, ir pozitīvs elements un tas ir pārprasts. Bet es tomēr saprotu, ka tas ir eh, īpaši politisks jautājums sevišķi Austrijas un Vācijas deputātiem šeit parlamentā, bet komisija. Uh, ierosināja pārbaudīt procesu, nevis uh, galīgo vietējo lēmumu vai uh, jautājumu pēc būtības. Ar šo pasākumu iesaistītās puses var, uh, var uh, gūt savu labumu. Ņemot vērā iesniegtos grozījumus, es atbalstu četrus tautas partijas grupas un sociālistu un demokrātu grupas iesniegtos grozījumus. 44, 48 par pirmo un par otro pāntu. Šie grozījumi ierosina, ka ir jāņem vērā ekonomiskās izmaksas, un mēs, kā liberāļi, to jau no paša sākuma atbalstījām. Šie grozījumi uzlabo pašreizējo tekstu. Taču ir jāuzsver, ka grozījums 44, 45 un 49 manā skatījumā šobrīd uh, norāda uz IKAU līdzsvaroto pieeju. Samazināt troksni nozīmē arī to, ka zemes plānošana vai jauniem mājokļu projektiem nevajadzētu būt iekļautiem, jo šie pasākumi ne, nesamazina trokšņu līmeni. Paldies! Ter eh, Mosakungs, paldies, un tagad uz pusotru minūtu Krāmerkungs. Paldies, Kalas kungs. Es priecājos par to, ka jūs eh, risinat jautājumu par troksni, bet mēs domājam, ka tāpat kā attiecībā uz emisijām ir jādod kaut kādas minimālās normas. Tā vietā nekas tāds nebija, bet jūs kā komisija sev paturat tiesības tālāk izlēmt, kādas sekas eh, būs trokšņu pārsniegšanai. Iedomājieties, pilsoņu iniciatīva, kas gadu desmitiem cīnās par trokšņu ierobežošanu, kas pārliecina politiķus, iedzīvotājs par to, ka jā, tagad Frankfurtē trokšņu dēļ tiks aizliegt nakts lidojumu. Un tad atnāk komisija un saka, mēs to atceļam. Mēs esam par to, lai maksimizētu, lai panāktu maksimālo peļņu nu, sliktāk jūs nevar visat iedomāties, kā varētu atbalstīt antieiropeisko noskaņojumu. Un tāpēc ir labi, ka šis priekšlikums ir nodots atpakaļ, bet jūs vēlties pats nāk klajā ar paziņojumu un varbūt, ka tad tiesa izlēms to, ka komisija tik tiešām ir tiesīga veicināt šo te peļņu un par iedzīvotājiem mums, eh, iedzīvotājiem mums nerūp. Un nu, tā nedrīkst notikt, bet ja runa par naudu, tad es vēlreiz gribētu sacīt aviolīnijas Eiropā katru gadu no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem saņem dāvanā 30 miljonus eiro, tādēļ, ka viņiem jo viņi nemaksā degvielas nodokli un uh, PVN. Nu tā nedrīkst, jo gal galā dzelzceļa kompānijas to visu maksā. Iedomājieties, 30 miljonu eiro ja dzelzceļa tīkls saņemtu katru gadu 30 miljonus eiro, tad mums būtu ļoti labs tīkls un uh, mēs arī varētu aiztaupīt uh, kaitējumu videi. Mēs nedrīkstam rīkoties tā, kā jūs sacījāt. Tas ir tāds kā nekustamo īpašumu burbulis. Mēs nedrīkstam to darīt ar avio satiksmi. Veidojiet godīgu konkurenci ar godīgām cenām. Vai nu visi maksā, vai arī neviens nemaksā, bet nevis tā, ka viens maksā, otrs nemaksā. Un tad vēl klimata slepkavas tiek apbalvoti, un tie, kas par to rūpējas, tie tiek sodīti. Tas ir slikti attiecībā uz iedzīvotājiem Eiropā. Paldies! Metru. Kramer iestrūga mūsu chronometrs. Bet tas nav iemesls, lai runātu eh, bezgalīgi. Nākošais runātājs uz pusotru minūtu - Peters van Dālens. Paldies, priekšsēdētāji. Transporta sektors ļoti daudz ko saņem no iekšējā tirgus sakārtošanas, no taisnīgas konkurences, no brīvas iedzīvotāju un preču aprites. Tā ir taisnība. Taču ir daļa tirgus, kas ir nedaudz vecmodīgs, kur ir monopoli, tā ir taisnība. Un šī viens no E, šādiem te e, tirgus, da, da, viena no šādām daļām ir šī apkalpošana uz zemes. Frankfurtē tiešām ir nepieciešams jauns priekšlikums. Komisārs Kalas drosmīgi nāca klajā ar jaunu priekšlikumu tirgus atvēršanai. Diemžēl sociālisti un ļoti daudz vācu deputātu transporta komitejā ir padavušies spiedienam no arotbiedrībām un noraidījuši komisijas priekšlikumu. Uh, Domāju, ka tā ir garām palaista iespēja. Mo, mēs nevēlamies radīt jaunus birokrātiskus šķēršļus. Kas mums ir vajadzīgs? Ir jāizdara divas lietas - patērētāju un pasažieru interešu labā. Visi gūs labumu no tā, ka tirgus tiks vairāk atvērts, un komisijas priekšlikums tieši šādā virzienā arī ir vērsts. Priekšsēdētāji, es ceru, ka rīt balsojot plenāru sēdē par šo jautājumu, mēs varēsim izmainīt šo priekšlikumu, jo tik tiešām tas ir pelnījis to, lai tas tiktu vēlreiz apspriests referenti ir darījuši visu, lai šie priekšlikumi būtu veiksmīgi. Es ceru, ka mēs par šo priekšlikumu vēl turpināsim runāt rīt un arī nedaudz vēlāk. Vandalenkungs ir divas zilās kartas pacelts. Gāler kungam nedošu vārdu tādēļ, ka viņš jau izteicās. Ir pacēls karta arī Liberātsku kungs. Librāts kungs, ja jūs tagad uzdosiet jautājumu, tad vēlāk es nedošu jums vārdu. Jūs esat runātājs sarakstā. Ko jūs no abiem, abām iespējām izvēlties? Zilo karti vai? No Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Es labprāt gribētu izteikties 90 sekošanas garumā, kā jau paredzēts. Nu, labi, paldies. Tad tagad izsaukšu Holičaku kungu. Vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs, patreizējā gaisa satiksmes kontrolas sistēma ir tāda, ka dažās lidostās veidojas sastrēgumi. Mēs veic, vēlamies veicināt šo lidostu kapacitāti un vēlamies arī grozīt gaisa satiksmes kontroli. Visu šo sistēmu izmantojot CESAR programmas uh, rezultātus. Tradicionāliem un arī jauniem tirgus dalībniekiem ir jāspēj darboties tajās lidostās, kur ir ļoti liela kustība. Eh, jauniem tiesību aktiem ir jāņem vērā visu šo te dalībnieku intereses. Ar nišām ir saistīti interesanti jautājumi, piemēram, ir atšķirīgs sezons ziemas un vasaras. Ir iesniegts priekšlikums veidot Eiropas koordinātoru, tāpat arī uzlabot nišu piešķiršanas sistēmu. Es esmu konsultējies ar ekspertiem, uzskatu, ka šīs rezultāts ir labs, ir regulas piedāvājums, ir pietiekami labi lietojums praksē. Vandālenku kungs, es uzskatu, ka arotbiedrības nav jūsu vēlētāji un atbalstītāji. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka nākamreiz jūs neviens vairs neievēlēs. Paldies, Maķo Grošs, divas minūtes jūs rīcībā. Jā, fin, danke, pozicinā. Paldies, priekšsēdētāji. Lidost pakotne ir novedusi pie plašām diskusijām, un kā tautas partijas koordinātoram man šis darbs nebija vienkārši. Jūs jau paši par to pārliecinājāties. Uh, Tāpēc varbūt vācu valoda šeit ir izskanējusi plašāk, tīpaši attiecībā uz apkalpošanu uz zemes. Troksnis kopumā es domāju, ka šajā ziņā es gribētu īpaši pateikties referentiem. Es domāju, ka te tomēr tiek izstrādāti zināmi normatīvi, un šī situācija nav tik atšķirīga Eiropā, bet tās vienošanās attiecībā uz nacionālo likumdošanu no vidas jomā ir, eh, tās ir saglabātas. Es nāku no reģiona, kur eh, ja vairāk miljonu eiro ir iztērēti tam, lai ekonomika iedzīvotāji un eh, to tiesības ir un trokšņa aizsardzība ir sasaistīts tādā vienošanās projektā, kas ir ļoti labs. Man svarīgākais ir jautājums par laika nišām un par to, lai šīs te neizlietotās nišas eh, labāk varētu izmantot un lai būtu lielāka caurskatāmība, kas attiec uz apkalpošanu uz zemes šiem pakalpojumiem. Tas, ko 96. gadā pieņēma, toreiz nebija nekādi minimālie kvalitātes standarti. Tur vispār netika minēti nekādi izglītības līmeņi vai tālāk apmācības līmeņi standarti. Ja mēs vēlamies izmantot iespējas, un arī tas ir jāpasaka tiem, tiem trikstušus cilvēkiem, kas te ārā pulcējas, ja mēs vēlamies viņus aizsargāt, tad ir eh, komitejā jāņem atpakaļ šis eh, ziņojums, ja, lai uzlabotu šos jautājumus. Tā ir iespēja, un šeit nav runa par tirgus dramatisku palielināšanu ja mēs īstenojam liberalizāciju no 2 uz 3, Ja šeit runa par minimāliem standartiem, tad, manuprāt, ir jādod iedzīvotājiem godīgi atbilstoši informācija, nevis jāpārspīlē. Nu, es domāju, ka šīs debatas ir līdzīgas eh, debatēm par eh, pasta direktīvu. Tur mēs mazāk runājām par sociālajām jomām, tāpēc ka tirgus tikai nedaudz pieaug. Šeit tirgus pieaug, bet eh, tāpēc visi vēlas iesaistīties debatēs, bet es domāju, ka mēs, pateicoties labajām debatēm komitejā, nonāksim pie laba risinājuma. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka labāki darba nosacījumi priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Nākošais runātājs sasolī uz, sasolī uz divām un pusminūtes. Sī, grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Eiropā gaisa satiksme ir ļoti saspringta. Visā pasaulē arī ir daudz lidmašīnu. Un rīt situācija būs vēl ļaunāka jo mūsu noteikumi un struktūras vairs neatbildīs vajadzībām tie vairs nespējas tikt galā ar apgrozījumu. Jāsaka, ka šajos priekšlikumos ir daži uzlabojumi un ir kaut kāds progress. Vietējie noteikumi dos lidostām nedaudz vairāk elastības nišu piešķiršanā, tā lai varētu labāk izmantot lidostu kapacitāti. Sekundārais vai otrreizējais nišu tirgus varēs nodrošināt labāku šī, šo kapacitātes izmantošanu. Bez tam priekšlikums paver iespējas labāk risināt kādus no šiem jautājumiem nākotnē. Taču es domāju, ka mums ir jābūt drosmīgākiem un pārliecinātākiem. Mums ir jāizdara spiediens uz to, lai notiktu tālējušas izmaiņas noteikumos, kas mums ļautu, piemēram, risināt tādas problēmas, kā piemērotu lidostas kapacitātes izmantošanu. Un šeit es domāju par nišu izmantošanu vai zaudēšanu priekšlikums ir tapis ilgstoši un tā tapšanas vēstura liecina par to, ka katrus 80 gadus šie noteikumi būtu jāpārskata, jo gaisa satiksmes sektors attīstās strauji. Nākotnē mums radīsies liels problēmas, ja mēs nepārskatīsim šo jomu. Mums jārīkojas veikli lai ātri izlabotu tiesību aktus. Es ceru, ka ar šiem priekšlikumiem spērsim uz priekš divus soļus. Nodrošināsim racionālākus noteikumus, kas ir ar tālāku nākotnes perspektīvu, un no otras puses mums bija vajadzīgs vēl kaut kas, taču šis solis ir vienīgais. Nu, tas varbūt ir labāk nekā nekas. Jā, tiesība akts ir labs, taču nav optimāls. Paldies! Un tagad Meisners kundze, vienu minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Mums te tik tiešām ir bijušas ļoti emocionāls diskusijas, kopš es strādāju parlamentā. Es ret, kad esmu sastāpusies ar tik daudz uh, lobbyistiem. Viss šis priekšlikums attiecībā uz lidostu pakotni bija izstrādāts, lai uh, šo te Eiropas vienotās gaisa tiesību aktu telpu padarītu par uh, realitāti. Trokšņa samazināšana, kā te jau teica, ir tāds jautājums, kur uh, nevajadzētu pēļņu uzskatīt par galīgi, par svarīgāko un aizmirst veselību, bet ja mēs domāsim tikai par veselību, neļausim lidostai strādāt, tad tas nebūs līdzsvarots risinājums. Mēs, protams, vēlamies, lai ja mēs varētu strādāt, lai lidosts varētu strādāt kas attiec uz apkalpošanu uz zemes un šiem pakalpojumiem, es piekrītu Matjokungam, liberalizācija jau bija iespējama arī agrāk. Cīrihe ir četri pakalpojumu sniedzēji un tur ir laba kvalitāte, Frankfurts lidostā ir divi pakalpojumu sniedzēji un arī ir laba kvalitāte, bet ir jābūt eh, augstiem kvalitātes standartiem, arī augstiem izglītības standartiem attiecībā uz darbiniekiem. Par to ir vēl jārunā komentējā. Paldies. Tagad Durāna kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēloties uzlabot lidostu kvalitāti un pie, pieejamību ir pilnīgi leģitīmi, bet lidostu trokšņi ietekmi uz veselību vairāk nav no jāpierāda. Tā ir ne tikai komforta problēma, bet jautājums par veselību un e, reizēm priekšlaicīgs nāvis pat jautājums. Un ņemot vērā ves, PVO e, norādījumus, tos nedrīkst izlaist. Runājot par troksni, mēs pieprasām vienādus noteikumus lai komisija nesagrozītu to, ko vietējās pašvaldības beidzot ir nolēmušas pēc ilgie, ilgām sarunām vietējā līmenī. Un par liberalizāciju runājot, bet pāri diviem uz trim operatoriem es neredzu, ko tas daudz izmaina, kādā veidā liberalizācija mums e, palīdzēs padarīt pakalpojumus konkurētspējīgāks. Es gribētu pierādījumus. Es neredzu, kā tas uzlabo pakalpojumu e, kvalitāti, un es ceru, ka plenārs sēdē Eh, atvirzīs šo eh, ziņojumu uz vēlāku laiku. Paldies, Izabela, un kolēģis Tausas arī uz vienu minūti. Paldies! Eh, priekšsēdētāji, lielie monopoli, kuri dominē gaisa transportā Eiropas Savienībā, ir pirmie, kuri pacēla biļešu cenas, kravas pārvadājumu cenas un masveidā ir atbrī, atlaiduši strādniekus samazinot radikāli e, gaiskuļu apkalpju cenas. E, tas e, ietekmē gaisa pakalpojumu kvalitāti kopumā. Pēc olimpiskajiem narkotiku pārdošanas eh, Grieķijā ir viss personāls 850 strādājošie pārgājuši uz Golder Handling. Ir samazinātas eh, algas, ir daudz strādājošie atbrīvoti no darba. Strādājošie ir pret šo antisociālo politiku, kas padara dārgas biļetes iedzīvotājiem, pasliktina pakalpojumu kvalitāti un apdraud uh, lidojumu drošību. Eh, valstīm, valdībām ir jāmeklē un strādājošiem ir jāpiedāvā savi risinājumi gaisa transportam, kas neizmaksā tik dārgi ar garantijām. Eh, nozarē strādājošajiem paldies, paldies. Nākošais runātājs būs divām minūtēm, Degrandes Paskvalsūjas. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Komisija lēmja pār pakāpojumu eh, sniegšanu gaisa transportā par kvalitāti. Pasažiera redzējums eh, ir būtisks, un mēs gribam uzlabot eh, pakalpojumu kvalitāti. Pirmkārt, mums ir nepieciešams kapacitāšu, uzlabot kapacitāšu izmantošanu lidostās, labāk sadalot laikanišus. Tāpat ir nepieciešams pārvaldīt lid, lidaparātu radīto troksni lidostu tūmā. Un tāpat arī mums ir jādomā par vidas un personu aizsardzību. Un visbeidzot, mēs vēlamies uzlabot apkalpošanas uz zemes kvalitāti. Tas ir ļoti būtiski no lietotāja puses. Vairāk vēlies noraidīt šīs priekšlikumus. Es domāju, noraidīt, noraidīšana nav proporcionāla šiem jautājumiem. Kolēģis Zasādā. Uh, pilnīgi pareizi pieprasa vairāk laika, lai transporta komiteja varētu atrast apmierinošu risinājumu visām pusēm. Bet nedrīkst apdraudēt priekšlikumu integritāti, eh, kas aizstāv pilnīgi leģitīmas intereses, taču no šī viedokļa Eh, raugoties, tautas partijas grupa nav pret konkurences eh, atvēršanu. Tas nes, eh, nekonfliktē ar strādājušo ties, tiesībām, bet ir jāstrādā efektīvi. Un nedrīkst atbalstīt tos, kuri vēlas, lai viss mainās, kamēr nekas nemainās. Paldies! Nākošais runātājs Peruanša Bēves. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, Nodarbinātības komitejā mēs skatījām šo priekšlikumu ļoti rūpīgi. Tomēr eh, mēs konstatējam, ka krīzes apstākļos, brīdī, kad liberālisms visur ir eh, sagrāvis vesels Eiropas ekonomikas nozars, komisija no jauna klajā ar liberalizācijas priekšlikumu Eh, motivējot to, ka pat, eh, pakalpojums patērētājiem būtu labāks kvalitātes eh, pateicoties cēnu samazinājumam. No manas puses runājot par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem, mēs neesam pārliecināti, ka vajadzētu virzīt lietas tālāk, un it īpaši mēs pieprasām un esam atkal iesnieguši grozījumus, paredzot to, ka varētu noraidīt komisijas priekšlikumus ja e, plenārs sēde nenoraidītu šo priekšlikumu, mēs esam iesnieguši grozījums no komitejas puses, lai pasvītrotu divus, trīs punktus, mūsuprāt, ļoti būtiskus. Pirmkārt, strādājošo tiesību transfers e, tāds, kad ir. Tā, Eh, licences zaudējums vai pakalpojuma modifikācija, jo tad, kad pakalpojums sniedzējs mainās, tad tie, kuri ir iesaistījušies šajā uh, zemes uh, handling dienesta darbā, viņiem ir viņu tiesības uz dzīves nodrošināšanu. Mēs runājam par fleksikoritātes sociālo modeli un uh, Šajā sakarā eh, nodarbinātības komitejas priekšlikums ir konsekvents. Tālāk runāt par izglītību, apmācību, cīņu pret algu dempingu, mēs esam nobažījušies par to, ka komisijas priekšlikums mūs novedīs pie personāla situācijas pasliktināšanās lidostās, ko jūs atkal gribat liberalizēt. Paldies, Pērvāniš. Nākošais runātājs uz vienu minūti ir eh, Vilja Savisāra Tomaste. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, komisāra kungs. Protams, es uzskatu, primārais ir tas, ka Eiropas Savienībā jābūt tādam transportam, kas garantē efektīvāko kravu un pasažieru pārvadājumus. Tad īpat laikā jaunās regulas nedrīkst nostādīt dažus uzņēmumus neizdevīgākā situācijā, it īpaši, ja tie būs mazāki operatori, kurus mēs aizskaram. 26. un 83. grozījums attiecībā uz laika nišu ziņojumu, tos gribētu komentēt. Pirmo grozījumu atbalstīja deputātu vairākums transporta komitejā. 83. grozījums ir pretrunā ar 26. grozījumu. Laika nišs jautājums ir problemātisks. Šobrīd nišs netiek izmantots optimāli un visvairāk cieši pasažieri, taču mums jāņem vērā visi iesaistīto pušu intereses. Viens piemērs 21 nedēļas ziemas periodā, ja kāds uzņēmums vēlas to izmantot, tad lidostai, tad lidmašīnai ir trīs reizes katru dienu jāizmanto šīs nišas. Tas ir ļoti grūti maziem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi cenšas savas lidmašīnas maksimāli noslogot, un viņām nav arī nekādu rezerves lidmašīnu. Godātie kolēģi, komisāra kungs, gribētu jūs aicināt izmantot regularitātes noteikumu, runājot par nišām. Paldies, kolēģi! Pirkerkungs, divas minūtes! Priekšsēdētāja komisāra kungs, jautājums ir tas, ko sagaida pasažieri no pakalpojumu sniedzējiem uz zemes. Mēs sagaidām, lai tas, lai, piemēram, bagāži pienāktu, tad, kad pasažieris ir izkāps no lidmašīnas, un viņam ir pilnīgi vienalga, vai šos pakalpojumus sniedz divi, trīs vai desmit pakalpojumu sniedzēji lidostā. Šādu fle fleksibilistīgu rīcību Mm, varētu nodrošināt, eh, liberalizācija varētu notikt, tie varētu būt trīs, divi vai desmit pakalpojums sniedzēju un ir lidost, kas izmanto šādas iespējas. Vienās ir tikai divi pakalpojums sniedzēji, citos vai, citās vairāk, bet eh, vairāk pakalpojums sniedzēji jau vēl nesniedz vienlaikus, eh, tā nav vienlaikus garantija, ka, ka pakalpojumi būs labāki. Uh, Piemēram, Vīnas lidostā punktualitātes rādītājs ir 96, 99,6%, bet tur nav, bet, un, un tur ir četri pakalpojumu sniedzēji. Savukārt, nu, vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka vairāk pakalpojumu sniedzēji nenozīmē to, ka kvalitāte būs augstāka. Es nesaskatu nekādu pievienotā vērtību, ja tiek uzlikts par pienākumu īstenot tālāk liberalizāciju. Uh, ir jābūt vismaz trīs vai vismaz eh, četriem vai vismaz eh, div, ar vismaz diviem mēs jau esam liberalizācijas mērķi sasnieguši, un mēs redzam, ka tas ir funkcionāls regulējums, un tāpēc es gribētu apelēt pie parlamenta deputātiem, lai eh, rītdien balsot tā, kā ierosina kom, transporta komiteja, un lai tiktu nodot šis priekšlikums komisijai atpakaļ. Un es to tātad neatbalstu. Paldies! Jūta Steinbruka, divas minūtes arī jūs rīcībā. Jā, arī mēs sociāldemokrāti esam ieinteresēti veiksmīgā konkurētspējā, bet pie labas un efektīvas ekonomikas arī iedars labi motivēti darb darbinieki, kas saņem labas algas un ir labi apmācīti. Un šīs dienas diskusija par to, ko arotbiedrība ir veikusi pētot, kādas sekas atstās tālāka liberalizācija attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu uz zemes, eh, daudz ko nosaka. Es šeit vēl neesmu tik negatīvu kritiku dzirdējusi iepriekš, kā attiecībā uz to, ko šie strādājošie mums ir snieguši. Komisāra kungs, Sēdas kungs un vēl citi kolēģi. Es nezinu, vai jums vispār ir nojausma par to, kas ko ir sastrādājuši li ar liberalizāciju Eiropā pēdējo desmit gadu laikā. Ir cilvēki, kas ir zaudējuši darbu, ir cilvēki, kas baidās, ka nākotnē nevarēs savus bērnus vairs pabarot. Ir uh, cilvēki, kuri baidās zaudēt darba vietas, un tās ir liels ciešanas, ko jūs cilvēkiem esat sagādājuši. Protams, jums jādomā par veiksmīgu ekonomiku, bet arī padomājiet par savu priekšlikumu sēkām. Un ja jūs dodaties pie cilvēkiem vai vienkārši paraugieties kaut vai uz skaitļiem, situācija pēc pēdējās liberalizācijas Vācijā ir novedus pie tā, ka ir par 20%, 20 zaudējumi. Dau, 40% cilvēkiem ir samazinātas algas un eh, cilvēki nevar vairs dzīvot tā kā agrāk. Es liberalizācija citās Eiropas valstīs ir vēl tālāk uh, gājusi, un tur rezultāti ir vēl sliktāki. Mums ir nepieciešama konkurence lidostās, bet mums ir nepieciešama arī kvalitāte, kvalitāte, ko nodrošina strādājošie. Un ar visu to, ko mēs šeit darām, mēs nedrīkstam šo strādājošos aizmirst. Mēs eh, nodarbinātības komitejā cenšamies eh, daudz ko uzlabot Mēs sociāldemokrāti neesam apmierināti ar panākto rezultātu. Mēs vēlamies aizsardzību, nevēlamies sociālo dempingu, vēlamies labu izglītību. Paldies! Para... Paldies, Štenbuks kundze. Tagad aicināšu izteikties Džimu Higgins. Pusotru minūti jūs rīcībā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu uzsvērt to, cik svarīgi ir šie ziņojumi. Īpaši es gribētu runāt par pakalpojumiem uz zemes Eiropas lidostās. Tāpat gribētu izcelt to, cik svarīgi ir nobalsot par to, lai šis uh, ziņojums nonāktu atpakaļ transporta komitejā. Šis ziņojums ir svarīgs, lai Eiropa Eiropā būtu konkurence un lai būtu ļoti kvalitatīvi gaisa satiksmes pakalpojumi. Te mēs nerunājam par pakalpojumu liberalizāciju vienkārši uz zemes. Mēs runājam arī par minimālajiem kvalitātes standartiem, teiksim, reģistrācijā un krāvu apkalpošanā, ar ko saskars ik viens pasažieris. Mēs nerunājam par mežonīgu liberalizāciju. Vienīgais, ko mēs prasām, ir tas, lai divu pakalpojumu sniedzēju vietā lielajās lidostās būtu trīs. Tāpat mēs runājam par minimālajiem apmācības standartiem darbiniekiem un runājam par darba apstākļu aizsardzību. Visbeidzot, gribu pateikties referentam par to lielo darbu, ko ieguldījis viņš ziņojuma tapšanā. Es ceru, ka rīt jūs visi balsosiet par to, lai šis ziņojums tiktu nosūtīts atpakaļ transporta komitē. Paldies Džimam, un tagad uz pusotru minūtu aicinu Liberatska kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisār, es zinu, ka jūsu nodomi bija labi taču jūs zinat, uz kurien ir bruģēts ceļš ar labiem nodomiem. Jūs vēlaties uzlabot pakalpojumu kvalitāti lidostās. Lai to panāktu, jūs gribat veicināt konkurenci starp dažādiem operātiem. Diemžēl jūs neņemat vērā īpašos apstākļus, kas valda šajā nozarē. Šī īpašie apstākļi nodroši, nosaka to, ka ja mēs ieviesīsim jūsu priekšlikumu, tad tam būs tāds saks, kas pilnīgi pretējas mūsu nodomiem. Domāju, ka mums ir jāatceras, ja kādam operatoram ir mazāka tirgus daļa, nekā iepriekš. Tad konkurence eh, kļūst nelabvēlīgāka, cilvēki, kas ir nodarbināti, netiek tik intensīvi nodarbināti, viņa darba produktivitāte samazinās. Es nezinu, komisāri, kā jūs domājāt atrisināt šo problēmu, varbūt samazinot algas. Operatoru skaita palielināšana automātiski nenovedīs pie darba ražīguma palielināšanas. Ja runājam par operatoriem, tad reizēm šie op operatori nevar nekā brīvi rīkoties. Es šodien tikos ar demonstrācijas dalībniekiem. Viņi vēlas, lai šīs priekšlikums tiktu nosūtīts atpakaļ Eiropas komisijai. Gribētu aicināt kolēģus deputātus, arī Higinsa kungu, Groša kungu, kas šeit izteicās, balsot rīt par to, lai šīs priekšlikums tiktu atgriezts atpakaļ Eiropas komisijai. Komisija tad tas būtu jāizskata par jaunu un jāizstrādā tāds priekšlikums, kas ņems vērā visu tiesības un pienākums. Paldies, Koha kungs, vienu minūtu, pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, kolēģi! komisāra kungs, noliksim visas ideoloģijas un emocijas pie malas un pamēģināsim rīkoties pragmatiski un pragmatiski raudzīties uz apkalpošanu uz zemes. Vēl nekad agrāk nebija nepieciešams Eiropas likumdošanas akcija, tas sakār tikai vienu vai divus uzņēmumus e, Eiropā, vienalga vai te runa par pozitīvu vai negatīvu pieredzi. Šeit runa par to, ka piespiedu kārtā tiektu liberalizēti pakalpojumu sektors apkalpošanai uz zemes. Uh, Un, lai gan lielākā daļa lidosti jau tagad ir šo sektoru liberalizējušas, un uh, tikai dažas to nedara, vadoties pēc saviem nacionāliem apsvērumiem vai reģionāliem apsvērumiem apsvērumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu balstīties šeit uz funkcionējošām lidos struktūrām, un ja divas vai trīs Eiropas lidostas uh, ir tādas, kur ir tikai viena vai divas eh, pakalpojums niedzējs, tad, eh, ir, tad es tiešām esmu norūpējies. Es domāju, ka, ja mēs runājam par emisiju tirdzniecību gaisa satiksmes jomā, tad jautājums ir pavisam savādāks. Protams, nav, nav tādi pakalpojums niedzēji tieši attiecībā šiem apkalpošanu uz zemes, kur nevarētu kaut ko uzlabot, bet tā vietā ir nepieciešams labas algas, laba apmācība, bet nevis patvaļīgi jāpalielina pakalpojums niedzēju skaits uh, tirgū. Lūdzu, seko transporta komitejas ierosinājumam. Ir zilā kartīte Bet, eh, Krāmer kungs, jūs jau e, izteicāties un laika mums trūks, tāpēc tagad uz pusotru minūtu Adri Anā Tīkau. Paldies priekšsēdētājiem. Komisāra. Pirmkārt, pirmkārt, es gribētu eh, apsveikt privind zgomotul, consider că trebuie găsit... Pirmkārt, es gribu apsveikt regulas sagatavošanu. Runājot par uh, troksni, ir jāizsver veselības un ekonomikas jautājumi. Runājot par apkalpošanu uz zemes, vajadzētu uzlabot kopienas kapacitāti un konkurētspēju. Mums ir jāceļ kap, uh, uh, mūsu kapacitātes, bet tirgus liberalizācija nedrīkst notikt uz strādājošo rēķinu. Mums ir eh, jānodrošina tas, ka strādājošajiem ir atbilstošs sociālās nodrošināšanas līmenis, eh, pat ja tie ir eh, līgumdarbinieki vai strādā uz apakšlīguma. Ir jāsako visiem gadījumiem, kad ir kāda noteikuma pārkāpumi, kad ir paredzēta iespēja atsaukt vai pārtraukt licenci līdz eh, tiek eh, situācija sakārtot. Tāpat arī ir jāparedz eh, minimālie profesionālās izglītības standarti, un tas ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt kvalitātes līmeni. Mēs uzskatām, ka tādējādi mēs varēsim uzlabot lidostu darbību. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūti - Eriks Banki. Paldies! Priekšsēdētāji! dārgie kolēģi, iepriekšējie runātāji pieminēja ļoti daudz jautājumus, un es gribētu koncentrēties tikai uz vienu no tiem. Manuprāt, ir būtiski regulēt šos pakalpojumus, ņemot vērā to, ka pašreizējs regulējums ir pieņemts 2002. gadā un pēdējo desmit gadu laikā mēs redzam, kā ir piesaistinājusies gaisa telpa un ir nepieciešams uzlabot kapacitātes. Pēdējā ziņojumā ir attīstīta trokšņa tēma, troksnis, no kur cieši Eiropas pilsoņi, un kas var apdraudēt kopumā vienu miljonu dzīvību Eiropas Savienībām. ir ļoti daudzi iedzīvotāji, kuri cieši no dzirdes problēmām, un tie ne visi ir pusauģi, kas ir pārāk ilgi uzturējušies roka koncertos. Mēs nedrīkstam aizmirst arī dažādos ieteikumus, kas nosaka 90 decibels kā maksimālo pieļaujamo trokšņu līmeni. 3 miljoni eiropiešu šobrīd dzīvo lidostu tuvumā, kur šī robeža tiek pārkāpta. Manuprāt, šis jautājums ir jāanalizē un tas jāregulē stingrākā veidā. Paldies, kolēģi! Mums vajadzēja slēgt debats ar Kristīnas de vairāk uzstāšanos bet es redzu, ka viņa nav sēžzālē ieradusies. Kristīna de Veirāka, vai viņa ir sēžu zālē? Viņas vietā es, es nevienu neredzu, bet mums ir ļoti garš runātājs saraksts, kas ir pieteikušies brīvajam mikrofonam, un dosim vārdu. Eh, pirmkārt, Koninai Langerei Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es vēlos apsveikt to, ka komisijai komisijas pārbaudas tiesības attiecībā uz eksploatācijas ierobežojumiem vairs netiks dotas. Šāda komisijas kompetence nav savietojama ar subsidiartātes principu, jo uh, process, lai noteikti šāds ierobežojums eh, var tikt eh, izlēmts tikai uz vietas, un to var darīt tikai nacionālās iestādes un tiesas. Ir arī citi elementi, kur eh, varam redzēt, kā saduras transporta nozaras intereses un to intereses, kas vēlas aizsargāt iedzīvotājs no trokšņa līmeņa es domāju, ka pasākumiem ir jābūt samērīgi, samērīgiem un uh, eksploatācijas ierobežojumi ir jāīsteno samērīgi. Paldies, kolēģis Cemke. Mikro. Mikrofons nav ieslēgts. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu runāt par trešo no šiem ziņojumiem, par ziņojumu par troksni. Nē, es atvainojos par apkalpošanu uz zemes. Manuprāt, tas ir vispretrunīgākais ziņojums, kā to pierāda šīs dienas debatas. Šķiet, ka šī tirgus atvēršana varētu nākt par labu pasažieriem. Taču rodas jautājums, tāds būtisks jautājums, vai tas tā patiešām praksē notikt? Manuprāt, svarīgākais ir nodrošināt eh, pasažieru un lidojumu drošību. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka lielāka konkurence nenovedīs pie zemākas kvalitātes un drošības līmeņa. Un tādēļ es gribētu uzdot jautājumu. Referent kungs, vai jūs šajā ziņojumā esat iestrādājis arī eh, drošības parametrus, lai drošība netiktu samazināta? Nākamais runās Džims Nikolsons, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Divi komentāri. Pirmkārt, laika nišu piešķiršana reģionārām lidostām, kuras ir saistītas ar centralizētām lidostām. Es esmu no Ziemeļa īrijas, un man šis jautājums ir ļoti svarīgs gan biznesa sakaru uzturēšanai, gan arī dažādiem citiem eh, cilvēkiem, kas nodrošina ekonomikas darbību. Otrs jautājums ir jautājums par troksni. Uh, 2002. gada direktīva nav, nerunā par tām lidostām, kur apgrozījums ir mazāk nekā 50 tūkstošu pasažieru katru gadu. Uh, Eh, Ziemeļīrijas lidostā ir maza lidostā. Es domāju, ka Belfāstas iedzīvotāji būtu ļoti neapmierināti, lai atrokšņā ierobežojumi neatiektos uz viņu lidostu. Un tādēļ man ir jautājums komisijai. Priekšēdājs pārtrauc runātājiem, neļauj viņiem pabeigt. Reikungs nākamais. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu runāt par apkalpošanu uz zemes Domāju, ka nekārtība, kas šobrīd valda šajā sektorā, ir liberalizācijas sēka. Tur, sēkas tur ir ļoti liels bezdarbs, zemas algas, nedrošas darba vietas, līgumi tikai uz ierobežotu laiku, strādājošie nespēja saņemt tālāk izglītību šī liberalizācija tā kā tāda brīnumnoņa. Komisijai vajadzētu zināt, ka tā tāda nav, jo ir dažādi ziņojumi. Vai komisija labosies? Nē, viņi vēlas turpināt šo liberalizācijas procesu un tā rezultātā cieši strādājošie. Uh, mantrausībai nav nekāda robeža. Jūs mēģināt uh, iegūt pēc iespējas lielākus un lielākus ienākumus uz pasažieru rēķinu. Un strādājošo vietas arī pazūd. Paskatīsimies uz tiem cilvēkiem, kas ir ārpus šīs sešzās. Runātājs tiek pārtraukts. Uh, Bronksa kungs nākamais lūdzu. Principā es esmu pret visiem Eiropas tiesību aktiem, taču ja tā tie tiek pieņemti, tad man labāk patīk direktīvas nekā regulas. Uh, 96. gada direktīva jau tā bija pietiekami slikta attiecībā uz zemes pakalpojumiem, jo tās rezultātā radās īstermiņa līgumi un vairāk apakšu uzņēmumu algas samazinājās. Tagad piedāvātā regula ieviesīs tālāko liberalizāciju. Varbūt grāmatvedim tas liksies patīkami, taču strādājošie lidostu, a, lidmašīnu apstrādē, kravu apstrādē, pasažieru kontrolē un drošības kontrolē nejutīsies apmierināti. Es domāju, ka drošība tiks apdraudēta un pakalpojumu kontinuitāte netiks nodrošināta. Liberalizācija šajā jomā, tāpat kā citās jomās, nozīmē strādājušo eksploatāciju, zemākus pakalpojumu standartus un algu samazināšanu. Paldies, Nikolesku kungs nāk nākamais runāt. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par to, ka mēs eh, rūpējamies par lidostām, it īpaši par um, eh, pakāpojumu sniedzējiem uz zemes, un tās ir interesants debats. Labi, ka komisārs tagad klausās, un es gribētu runāt par regulējumu attiecībā uz valsts palīdzību lidostām. Te ir runa par eh, kvalitatīviem, augstvērtīgiem pakalpojumiem lidostās. Uh, Tas, kas te tiek ierosināts attiecībā uz eh, ceļotājiem, ar to vien nepietiek. Dažām lidostām nāks slēgt savu darbību, un, protams, tas ietekmē attiecīgās eh, vietas reģions, kur tas notiek. Es gribētu arī runāt par arotbiedrību eh, situāciju Rumānijā. Nu, jādomā, jebkurā gadījumā par lidos nākotni. Paldies kolēģim! Kādenbaha kungs lūdzu nākamais. Kundze lūdzu. Kalenbachs kundze. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nesen svinējām 20 gadus kopš iekšējās tirgus izveidas, un es domāju, ka ir daudz pozitīvu lietu, kas ir nesušas labumu iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Runājot par darbvietām, te vēl ir jāveic uzlabojumi. Ja cilvēks eh, paliek visu centrā, tad uh, Diemžēl attiecībā uz direktīvu par apkalpošanu uz zemes nevar atrast nevienu pozitīvu punktu. Piespiedu liberalizācija nenovedīs pie pozitīvas, pozitīvām izmaiņām darba ņēmējiem. Es domāju, ka šodien tas daudzkārt jau izskanēja. Mēs baidā, mēs ne tikai baidāmies, bet mēs arī zinām, ka um, notiks algu samazināšanās un sociālais dempings, bet tas attiec ne tikai uz uh, strādājošiem. Es nevaru teikt arī neko citu attiecībā uz pakalpojumu saņēmējiem, uz patērētājiem, jo tā kā darbinieki būs sliktāk izglītot, tad cietīs drošības līmenis, tas samazināsies, un pasažieriem līdz ar to tas nozīmē papildus risku. Es neredzu neko pozitīvu arī uzņēmumiem. Kalenbaks kundze tika pārtraukta. Krista Klāsa, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisārkungs. kungs Šodien mēs varam daudz ko izmērīt, varam trokšņa līmeni izmērīt decibelos, bet ietekmi, tiešo ietekmi uz cilvēkiem uh, ir ļoti grūti izmērīt. Un tie, kas ir intensīvi pakļauti mm, un biežāk pakļaut troksnim, uh, to izjūt aizvien sāpīgāk. Ir ļoti svarīgi Runājot uh, par dažādām plānošanas procedūrām uh, pie lidostām iesaistīt vietējos iedzīvotājs un vietējās iestādes, kas ļoti labi pārzina uh, vietējo situāciju. Trokšņa ietekme ir lokāls dabas problēma, un tāpēc arī lēmumiem būtu, jā, lēmumi ir jāpieņem uz vietām, iesaistot iedzīvotājs. Tikai tādējādi var atrast šos te individuālos risinājumus, lai ierobežot troksni un pieņemt lēmumus ja ir tādi lēmumi, kas ir izstrādāti ar vidutāju starpniecību, tad eh, tas nebūtu pareizākais risinājums. Klāsts kundze tiek pārtraukta. Un kā pēdējais runās Zita Gurmaja. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mikrofons nav ieslēgts. Fine. So challenge... Paldies, ir skaidrs, ka izaicinājumi, kam jāstājas pret Eiropas lidostām un aizvien uh, augošais konkurence tirgus ir sagādā jauns problēmas. Es piekrītu transporta komitejas un sociāls un demokrātu grupas nostājai noraidīt šo priekšlikumu. Šis priekšlikums sevi neietver pietiekam daudz skaidrs, ja mēs runājam par uh, strādniekojošo tiesībām, un pieredze rāda, cik bieži liberalizācija noved pie algu dempinga. Eiropas lidostu un avio kompāniju konkurētspēju nevar panākt uz sociālās aizsardzības rēķina. Mēs esam ļoti ilgi aicinājuši Eiropas Savienībā uzlabot sociālo dialogu, bet, diemžēl, tas nav pierādījies attiecībā uz šo priekšlikumu. Komisār kungs, ko jūs gatavoties darīt, lai to situāciju mainītu? Mēs esam pabeiguši uzklausīt runātājus pie brīvā mikrofona. Bija 40 četri pieteikušies, un priekšsēdētājiem diemžēl nācās, nācās eh, sa, saīsināt uzstāšanās, nedot iespēju zilajam kartītēm nedot iespēju izteikties brīvajā mikrofonā, bet nu, tas bija vienīgais veids, kā iek, iekļauties paredzētajā laikā. Un tagad mēs dosim vārdu komisijas priekšsēdētāju vietniekam Kalasam, lai viņš varētu reaģēt uz tik daudzam, daudz, daudzo runātāju sacīto. Kalas kungs, jums vārds. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Izskanēja tik daudz interesantu domu, un es vēlētos uh, sirsnīgi pateikties par šīm ļoti dzīvajām debatēm. Ir sarežģīti visās detaļās eh, komentēt kolēģi sacīto. Man bija iespēja tikties ar transporta komitejas deputātiem, ar Eiropas parlamentu citiem deputātiem, un mani kolēģi piedalījās visās diskusijās. Un var turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, ja jūsu lēmums būs diskusija turpināta. Gribētu sacīt ka priekšlikums ir ļoti pieticīgs. Visā, viss paketi ir pieticīga. E, tā ir samazināt no abām pusēm. Viena puse ir tā, ka nav pietiekami uzlabot e, konkurētspēju un atrisināt šo problēmu tuvākā nākotnē. Katru dienu jūs redzat e, eiro kontrolas kartes, kā Eiropas centrs tiek piesātināts un saspies līdz mums Un mums būs reāli nepieciešami kaut ko darīt ar šīm eh, lidostām. Tā ir viena puse. Tālāk ir otra puse - sociālā aizsardzības puse. Es sāku šīs sarunas, tiekoties ar arotbiedrību pārstāvjiem. Un um, palika iespējas, eh, ka varētu sagatavot līdzsvarot priekšlikumu. Šeit ir vairāk priekšlikumu salīdzinājumi ar esošo likumdošanu jaunajā priekšlikumā, un esmu pārliecināts, ka šis priekšlikums ir līdzsvars un pieticīgs priekšlikums, jo cilvēku uzdod jautājumu, ko nozīmē pilnīga liberalizācija. Tas tā ir iespēja vēl tālajošāka un var izsolīt Frankfurts lidostā skrejceļus eh, laikanišas, kas bija piedāvāts sākumā, un jūs nevarat iedomāties, cik daudz eh, labu ideju cilvēkiem dažādās nometnēs ir. un man bija pārliecība, ka šis būtu pieticīgs priekšlikums. Es neuzstāju, lai dabūtu cauri šo paketu par katru cenu. Es negribu lobēt uh, Eh, šīs paketes eh, pieņemšanu. Tas būs jūsu lēmums rīt, ko tad darīt ar šo paketi. Tas ir politisks lēmums, un jums ir jāskata šī eh, pakete kopumā, no tās nevar atsevišķus elementus izņemt ārā, citus atstāt iekšā. Un tas ir politisks lēmums, ja šī pakete netiek dabūta cauri, tad tā neiet cauri. Un, protams, šeit ir vairāk elementi, varbūt, kurus mēs gribētu komentēt konkrētāk. Eh, protams, daudz kas būtu jākomentē sīkāk, bet man ir laika ierobežojumi. Daži saka, es atbalstu nakts lidojumus. Nē, es pat nespēju iedomāties, no, kura, eh, no, no kuras puses ir nākusi šāda ideja. Jā, un, protams no Količeka kunga izskanēja interesants priekšlikums, ka mēs varētu organizēt eh, slotus un gaisa satiksmi pilnīgi jaunā veidā, izmantojot Cezāru un tā tālāk, bet dalībvalstis ir iz, eh, izvēlējušās citu veidu, lai pakāpeniski uzlabotu gaisa transports infrastruktūras funkcionēšanu, un mēs sekojam šim un pieturamies pie šī lēmuma. Un tad redzēsim, kāds būs jūsu rītdienas lēmums. Un tad, ja šī pakete negūs politisku atbalstu, tad mēs to paņemsim atpakaļ. Paldies, paldies vicepriekšsēdētāji. Un nākošais runātājs ir viens no trim referentiem, un, manuprāt, eh, klāt šeit esošajiem kolēģiem mēs varēsim piešķirt mazliet vairāk eh, laika. E, ņemot vērā pēc tam, ka ir uzklausīti vairāk nekā 40 runātāji, bet mēs nebūsim tik strikti kā citas reizes, jo es domāju, ka e, runātāji bija ļoti daudz, reakcijas bija ļoti daudz, un mēs gribētu dzirdēt viņu reakciju. Un vispirms došu vārdu Artūram Zasādām, kurš reaģēs kā referents, e, kurš bija strādājis pie viedo svarīgajiem ziņojumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu komentēt pavisam īsi. Centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas te izskanēja visbiežāk. Kopumā jāsaka, ka šīs debatas parādīja, cik sarežģīta ir šodien izskatāmā tēma. Šajās debatēs pēkšņi parādījās, ka lielākais liberāls šajā telpā ir konservatīvo grupa. Un tie liberāļi, kas pārstāv ALDE grupu, tātad liberāļu grupu, savā būtībā parādījās ļoti konservatīvi un piesardzīgi šajās debatēs. Tādēļ es esmu ļoti gandarīts, ka esam spējuši izstrādāt tik daudz kompromisus. Es ceru, ka pēc tam, kad šis dokuments nonāks atpakaļ transporta komitejā, mēs beidzot varēsim pabeigt darbu pie kompromisiem. Šeit tik pieminēt daudz argumentu. Mans kolēģis Liberāckis, kurš jau ir aizgājis prom, runāja par darba ražīgumu. Viņš izmantoja šo argumentu, mm, iestājoties pret dokumentu pieņemšanu. Taču kas tad ir darba ražīgums vai produktivitāte? Tas ir laika kad strādājušie strādā. Ja 8 stundu laikā strādniekam nav iespēja pat iedzert ūdeni 5 minūšu garumā, ja produktivitāte darba ražīgums būtu simtprocentīgs, tad nekas tāds nebūtu iespējams. Pirms trim nedēļām es biju Tokijā Naritas lidostā un uzdevu viņiem jautājumus. Jūs lidostā pakalpojumi ir pilnībā liberalizēti. Jums vairs nav pilnīgi nekādu šķēršļu, kas kavētu jauniem operatoriem iesaistīties eh, šajā te lidostas darbībā parakstot izmantot biznesa nolīgumus ar lidostu, ar pakalpojumu sniedzējiem. Ir deviņas zemes pakalpojumu kompānijas, kas sevi sauc par neatkarīgām un kas darbojas šajā lidostā. Es uzdevu jautājumu par darba ražīgumu. Ko dara strādājošie tad, kad ir tādas eh, lēnākas stundas lidostā, kad nav sastrēguma? Japāņi ir ļoti strādīgi cilvēki, viņiem ir ļoti nopietnā tieksme pret darbu. Mans jautājums viņus pārsteidza. Viņa atbildēja uz to tā, nu, tad, kad ir nedēļa nedaudz uh, brīva laika, tad viņi kaut ko uzkož, atpūšas vai E, piedalās dažādās mācību programmās. Dāmas un kungi, viņiem nav trīs dienu obligātās mācības, kā mēs gribam ar šo regulu ieviest. Nē, viņiem mācības ir ik pēc divām, pēc trim dienām, atkarībā no tā, kad viņiem ir brīvs laiks piedalīties šādās mācībās. Jautājums par aizsardzību un par drošību. Zemkas kungs un arī citi uzdeva jautājumus par šīm tēmām, kas ir ļoti būtiskas mūsu ziņojumos. Ik viena apkalpošanas pakalpojumu firma, kas tiks apstiprināta saskaņā ar regulu, būs spiesta pierādīt, ka tā ir droša kompānija, tas ir drošs uzņēmums un atbilst visiem aizsardzības kritērijiem. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka šajā regulā tie ir daži no pamatpunktiem. Un tad kāds jautājums, kas visvairāk interesēs sociālistus un zaļos, tāpat arī kolēģis no GUE politiskās grupas un tautas partijas. Šos kolēģus ļoti satrauc Frankfurts lidostas liktenis, un vairāk kārt šajās debatēs viņi atkārtoja sociālo jautājumu būtiskumu, strādājošo tiesības, cik viņiem svarīgi ir justies drošiem savā vietā. Priekšēdētājs atslēdz runātāju mikrofonu. E, paldies, Zasadas kungs, vairāk nevar dot laiku jums runāt. Uģiesa kungs. Zasādas kungs, jūs vairs nevarat runāt. Tagad aicināšu izteikties Uģies kungu. Uģies kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. E difficile. Paldies, Paldies priekšstādātāji. Ir grūti izdarīt zināms par uh, to visu, ko kolēģi teica, bet es gribētu pateikties visiem deputātiem par uh, viņu komentāriem un par ieguldījumu šajās debatēs. Es arī gribētu pateikties transporta komitejas darbiniekiem un politisko grupu asistentiem, kas ir uh, palīdzējuši šajā darbā. Pāris lietas, ko es gribētu sacīt, reaģējot uz to, kas, uh, ko sacīja deputāti. Pirmkārt, attiecībā uz risku, ka Tas varētu ietekmēt reģionāls jautājums. Mēs esam nākuši klāja ar jaunu formulējumu 13. pantam, piemēram, par to, ka koordinatoriem varētu atteikties eh, pārdot nišu, tas varētu radīt problēmas starp reģionālajām lidostām un eh, centrālajām lidostām. Īpaši apsvērumi varētu būt arī attiecībā uz eh, salu reģioniem un perifērajiem reģioniem. Uh, kur varbūt nepieciešamības pēc uh, otraizējas uh, šo te nišu sērijas. Šis uh, regulējums ir nedrīkst būt pārāk plašs, pārāk neskaidrs. Mēs nevaram domāt tikai vienīgi par uh, mazām lidostām jāņem vērā pilnīgi visas eh, iespējas, pilnīgi visas intereses. Varbūt es varētu vēlreiz atsaukties uz to. Mēs saskatām šeit daudz dažādas interesantas idejas, un šīs dienas debates, debašu laikā mēs runājam par lobēšanu, par interešu lobēšanu, mēs runājām par eh, mēģinājumiem aizstāvēt konkrētas darbinieku grupas vai ideoloģijas. Mēs esam redzējuši daudz izmaiņu. Uh, bet es nedomāju, ka mums visa tā rezultātā varētu pazust galvenais. Proti tas, ka mums ir jārīkojas iedzīvotāji interesēs, un tāpēc es gribētu aicināt visus atbalstīt juridisko laika nišu definīciju, kas ir iekļaut šajā ziņojumā, jo Mums ir nepieciešams tāds iepriekš eksistējošs juridiskais pamats laiknīšu piešķiršanai, kas būtu balstīts uz sabiedrisko pakalpojumu sfēru tieši nišu jomā. Priekšsēdētāji, Kalas kungs ir atzinis, ka šeit tik izmantoti tādi drosmīgi argumenti, uh, Es ceru, ka parlamenta balsojums tiks cienīts un uh, ka komiteja tiks atbalstīta attiecībā uz šo pakotni. Tas ir nopietns jautājums, un ja komisija neizrādīs attiecīgi cieņu parlamentam, tad tas uh, būs pretrunā ar to uzticību, kādu mēs jums izrādījām tad, kad jūs tikāt apstiprināts Brozo komisijā. Leitfrīd kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Es domāju, ka attiecībā uz uh, ziņojumu par trokšni nekas daudz vairs nav sākāms. Es esmu priecīgs, ka skaidri ir apliecinājies tas, ka visi, pierā, visi ir vienisprātis, ka veselības aizsardzība, to cilvēku aizsardzība, kas dzīvo tuvu lidostām, ir uh, svarīgāka par lidostu interesēm. Es domāju, ka rīt balsojumā to mēs vēl parādīsim. Komisāra kungs runāja par apkalpošanu uz zemes. Komisāra kungs, jūsu politika un uh, tas, ko Zasadzīvs sacīja, ir novedusi pie tā, ka Eiropa uh, ir nokaitinājusi iedzīvotājus. Iedzīvotājiem ir apnikuši šie ideoloģiskie priekšstati, par kuriem mums ir jāpateicas krīzē. Neoliberālisms ir novedis pie krīzes, un uh, tāpēc cilvēki tagad zaudē darba vietas, darba kvalitāti, algas zaudē, un cilvēkiem tas ir apnicis, un ja tas tā turpināsies, tad nākotnē avio satiksmē būs uh, tādi standarti, ka kāda mums tagad ir kaut kur perifērijos reģionos, proti 3 cm bieza sniega seg uz skrejceļiem, un tāpēc, komisāra kungs, es nesaprotu, kāpēc jūs tā rīkojaties. Es nesaprotu, ka šeit mūsu vidū ir tādi kolēģi, kas cilvēkus, kas tūkstošiem kilometru ir ceļojuši, lai protestētu pret to, un kas ir parādījuši sarkano kartīti šādai politikai, netiek uzskatīti kā atbilstoši vēlētāji. Tā nedrīkst. Tie ir cilvēki, kas. Uh, ir eh, šeit ieradušies un kas ir atbilstīgi vēlētāji. Un es ļoti ceru, ka mēs rītdien šo te regulējumu uzspersim gaisā. Paldies! Van... Van Dālenkungs ir lūdzis vārdu reglamentu jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji. Reglamenta jautājums. Leitfrīda. Kungs. Uh, nosauca komisāra palīgus. Es negribu šeit pieņemt nekādu politisku nostāģu, un šajā sakarā e, būtu labāka labāka liberalizācija. Pas, palūkojieties, kas notiek Schipholas lidostā. Sistēma ir perfekta un es distancējos no sacītā. Jā, šeit gan nav reglamenta jautājums, bet leģitīms viedoklis, taču tā ir nav vieta šobrīd šajā debašu e, punktā. Jā, tik tiešām debates. E, um, bija visai fascinējošas dzīves, un es gribu īpaši pateikties tiem kolēģiem, kuri bija klāt no debašu sākuma līdz pašām be, beigām. Tas eh, tik tiešām eh, dara godu mūsu parlamentam. Jūsu klātbūtni nos, eh, nosēdēt visas tik garas un, un sarežģītas debatas. Tāpat arī gribu pateikties komisāram par klātbūtni um, debatēs. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Un tagad mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Šķiet, ka mēs arī atvadāmies no mm, komisāra Kalasa, un viņa vietu ieņem nākošais komisijas pārstāvis. Na, Eh, še, kas ir šemita. Nākošais darba kārtības punkts ir ieteikums, ko sagatavoju Sanna Podimāta par ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļu jomā kas ir vēl viens ļoti būtisks un interesants jautājums, kurā ir pieteikušies ārkārtīgi daudz, neparasti daudz runātāju. Vispirms mēs dosim vārdu Podimāta kundzei, uh, Ani, jūsu rīcībā ir sešas minūtes, un jūs to tās varat izmantot, kā vēlaties. Parasti jūs uzstājaties četras minūtes sākumā un divas minūtes debatē.